Ceturtais darba kārtības punkts. Aizsardzības pasākumu pret uh, kaitēkļiem, augu kaitēkļiem. Iestāžu nolīguma rezultātā iesniegt grozījumu došu uzreiz vārdu referentei Makintājas kundzei. esam vienojušies par gala grozījumiem, 16 grozījumiem, deskungs ir koordinātārs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Um, es ai, aicinu pārcelt šo kā trešo punktu balsojumā, jo ēnu referents pagaidām vēl ir ie, iestrēdzis sastrēgumā. Šeit mūdī pan o pieršiem głosovāni, o tiem krūtkim rokovots. Jūs runājat tad par pirmo šo pavisam īso balsojumu, kas mums paredzēts, ja jūs domājat eh, nākamo tālāko balsojumu, kur mums ir daudz garāks process. Par kuru balsojumu jūs runājat? Priekšsēdētāji. Ir eh, runa par tehnoloģiskiem risinājumiem, par šo balsojumu. Jā. Domāju, ka varam piekrist šādam risinājumam. Tātad lūk, Desa kunga priekšlikums, vai kādam ir kādi iebildumi? Nē, neredzu, ka kādam būtu iebildumi. Nu labi, te ķeramies lūk pie balsojuma. Balsojums par sesto darbu kārtības punktu. Stratēģija Alpu reģionam. Ulrika Millere ir referente. Nu, droši vien tad arī dosim viņai vispirms vārdu, ja viņa vēlas, vēlas izteikties. Lūdzu. Priekšsēdētāji, liels paldies mūsu atzinuma pamats ir Eiropas komisijas stratēģija Alpu reģionam. Mēs esam aktīvi strādājuši pie šā jautājuma. Mēs augstu vērtējam šo stratēģiju, jo tur ir atzīts, cik svarīgi tā, šis reģions ir kā dzīvesvide, uh, atpūtai un uh, ekonomikai. Es pateicos uh, visiem ēnu referentiem. Esam sagatavojuši 11 kompromisu grozījumus, 48, 84 grozījumus, un mēs eh, norādām eh, šajā gadījumā, kādi sarežģīti apstākļi šeit ir lauksaimniecībai un uh, meškopībai šais reģionos, un tādēļ ir svarīgi sasaistīt lauksaimniecību, meškopību, turismu un amatniecību un alp Alpu reģions eh, nodrošina arī ļoti kvalitatīvus pārtikas produktus un ir jāsaglabā iedzīvotāju šajā reģionā un jādod jauniešiem nākotnes perspektīvas. Es ceru, ka mēs eh, visi atbalstīsim 80 tūkstoši eh, cilvēku dzīvo septiņas valstis, tas skar un es uh, ceru, ka jūs atbalstīsiet šo atzinumu. Paldies! Jā. Lielas paldies! Redzu, ka nekādu komentāru īsti nav, līdz ar to varam ķerties pie balsošanas. Balsosim elektroniski par visiem kompromisu grozījumiem. Lūk, sākam balsot par pirmo. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk otrais kompromis grozījums. Agņokungs, jūs vēlaties izteikties priekšādātāji. Es patiešām vēlos atsaukties uz uh, reglamentu. Kāds ierosināja mainīt balsošanas saraksta secību? Vai jūs varētu man lūdzu apsolīt, ka mēs šobrīd balsojam par tehnoloģiskiem risinājumiem ilgspējīgā lauksēmniecībā? Nē, nu tad par ko tad mēs īsti balsojam? Alpines, ok. Alpu reģions, labi, paldies. Šķiet, ka vystąpienie Priekšādātājs turpina. Es domāju, ka visu noskaidroja referentas uzruna. Vai tad viņa runā tieši par Alpu reģionu? Nu, lūk, labi, turpinām. Tātad otrais kompromiss grozījums. Pirmais tika apstiprināts. Otrais kompromiss grozījums elektroniski. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Četrpadsmitais grozījums par pieņemts. Ceturtais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. grozījums. Par. Apstiprināts. 24. Par. Paldies, pieņemts. 25, 26, 27, 28 identiski grozījumi. Kas par? Pret. Pārbaudīs, noraidīts pārbaud, bet tomēr pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Paldies. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. Piektais kompromis grozījums. Piektais kompromis grozījums. Sākam balsot. Nē, es atvainojos tomēr bija mums jābalso arī par 29. grozījumu. Par? Pret? Noraidīts. Un tad tagad gan pie piektā kompromisa grozījuma sākam balsot elektroniski. Paldies, beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss grozījums sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. grozījums par. Paldies, pieņemts. 37. par pret, at, noraidīts. 35. par, pieņemts. Un 40. par, pieņemts. 7. kompromis grozījums, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. es ierotinātu 39, 47, 84 nu, likt uz elektronisko balsošanu. Līdz ar to sākam balsot 30, par 39 elektroniski. Sākam balsot. 39. grozījums. Tātad elektroniski par 39. beidzam balsot. Pieņemts. 47. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņems. Un tagad tāpat elektroniski par 84. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Lūk, labi, bija, ka bija elektroniskas balsojums, viens balss atšķirība. Tālāk, astoties kompromis grozījums elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. Par. Paldies. Pieņemts. 9. grozījums, groz, kompromis grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Piecdesmit trešais par. Paldies, pieņemts. 56. Par. Pret. Norēdīts.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 par, pret, noraidīts. Desmitais kompromisa grozījums. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piecdesmit astotais grozījums par Paldies, pieņemts. 63. par. Paldies, pieņemts. 64. par. Paldies, pieņemts. 65. par. Pret. Noraidīts. 69. par. Pret. Pieņemts. 71. par pret norādīts. 11. kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pāriem tad pie 74. grozījuma. Par? Piepaldies pieņemts.

Un tagad balsosim par atzinumu projektu. Ar grozījumiem. Lūk, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam referentu. Millers kundze, vai vēlaties vēl ko nebūt teikt? Nē? Un nu, tad labi. Apsveicam šakatā. Tagad, kā saprotu, varam ķerties pie iepriekš paredzētajiem punktiem. Un tā tad. Balso... Nē, tomēr balsosim par septīto punktu. Tas ir Bogoviča ziņojums. Progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju, jeb atjaunīgo enerģiju. Un domāju, ka nu, vispirms dosim vārdu Bogoviča kungam pašam. Nē, šķiet, ka viņš daudz labāk jūs iepazīstinās ar šo savu ziņojumu, nekā es to spēšu izdarīt. Liels paldies, ka devāt man vārdu, saka Bogoviča kungs, godātie kungi. Dāmas un kungi, kār, pirmām kārtām gribu teikt paldies visiem ēnu referentiem. Strādājot pie šī dokumenta projektu, sadarbojos ar kolēģiem, tika iesniegt 91 grozījums, sadarbība bija ļoti veiksmīga, tā rezultātā mums atzinuma projektu izdevās uzlabot vēl tālāk. Esam nonākuši pie deviņiem kompromisa grozījumiem, un patiešām šķēru, ceru, ka tajos pilnībā iestrādāti faktiski visi tie nodomi, ko savos grozījumos mē, vēlējās paust deputāti. Es domāju, šis ziņojums ļoti līdzsvarots šobrīd un ir pelnījis mūsu atbalstu. Galvenā komiteja, jeb vadošā komiteja šajā gadījumā ir ITRE, bet savā atzinumā mēs pievēršamies lauku attīstības jautājumam un lauksaimniecībai, protams. Te ir runa par biomasu, biodegvielu, tās otros paudzes variantiem. Nenoliedzami šādā veidā varēsim arī no, no šīs puses palīdzēt sasniegt transporta jomas mērķus. Liels uzsvars likt uz jaunajām tehnoloģijām, to tālāk izstrādi lai varētu potenciāli plašāk izmantot lauksaimniecībā biodegvielu un izvērst decentralizētu enerģijas ražošanu, kas būtu tāpat laikā sasaistīta ar kopējo tīklu un saņemtu tādu pašu statusu kā citi atjaunīgie energoresursi. Vēl viens svarīgs ziņojumā minētais punkts ir saistīts ar to, cik ārkārtīgi svarīgi ir ražot atjaunīgos eh, enerģijas resursus, lai radītu jaunas darba vietas gan saimniecībās, gan lauku reģionos kopumā. Nu, un, protams, vajadzīgs izveidot dažādus enerģijas kooperatīvus, jeb eh, cita veida struktūras, kas ļautu veicināt atjaunīgo resursu ražošanu. Uh, Tātad, kā jau teicu, viena no jomām biodegviela un tās ražošana, ietekme tieši uz lauksaimniecību. Jauno tehnoloģiju izstrādes rezultātā tieši šī joma var pilnīgi noteikti uzlabot arī lauksaimnieku ieņēmumu situāciju. Es tāpēc ceru, ka kolēģi atbalstīs šo ziņojumu. Esam tādā veidā gatavi dot skaidru signālu arī ITRA komitejai tālāk. Paldies! Liels paldies, saka priekšsādātājs. Piekrītam jūsu domai, nu dien, atjaunīgi enerģijas resursi patiešām varētu būt ļoti palīdzīgi un ļaut nodrošināt lauku reģionu neatkarību energopiegādes jautājumos. Nu, pāriesim pie balsošanas. Pirmkārtām, pirmais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 19. grozījums par pret noraidīts. Otrais kompromiss grozījums. Sākam balsot elektroniski. Paldies. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. 34. grozījums. Par? Pret? Noraidīts. 35. Par? Pieņemts. Trešais kompromiss grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Trīsdesmit devītais grozījums par pret noraidīts. 44. grozījums, aņākojuma grozījums par, pret, noraidīts. Tālāk, 4. kompromisa grozījums, par to balsosim elektro, elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot, pieņemts. 47. grozījums. Atvainojiet, saka priekšādātājs un sevi labo. 50. grozījums. Par? Pret? Noraidīts. Trešais grozījums par? Pret? Pieņemts. 48. par, pret, noraidīts. 55. par, pret, noraidīts. 58. par, pret, noraidīts. 59. par, pret, noraidīts. 60. par, pret, noraidīts. 60. par, Pieņemts. Piektais kompromisa grozījums. Balsosim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Sešdesmit sastais grozījums par. Pret. Pieņemts. 67. par. Pret. Noraidīts.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 Pieņemts. Tālāk. Sastais kompromis grozījums elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 83. Par? Pret? Noraidīts. Bogovičs kungs. Jūs kas sakāms? Referents. Balsošanas sarkā šeit šiet ieviesusies kļūda. Tieši attiecībā uz šo piekto grozījumu. Tā ir mana kļūda, diemžēl. Sarakstā šķiet viss ir kārtībā, es tikai te pārskatījos, tā kā tas tika noraidīts, tad mums par piekto grozījumu vairs nebūs jābalso. It's okay. Głosujemy czy nie głosujemy poprawki? Labi, nu tad mēs balsosim par to. Balsot vai nebalsot? Vai mums jābalso par piekto? Nē, nav nekādas vajadzības.

Septītais kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Par? Pret? Noraidīts. Astoties kompromis grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsos devītais kompromis grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. tagad balsosim par visu atzinumu projektu kopumā. Ar grozījumiem, tātad grozītā versijā sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Esam atzinumu projektu pieņēmuši. Bogovičs kungs, vai jums vēl kas sakāms viss šīs balsošanas galā? priekšādātājs var teikt tikai un vienīgi paldies par atbalstu, ko man devāt šai balsojumā. Ļoti labi, ka darbs bija tik labi koordinēts ar ēnu referentiem. Es domāju, ka esam pieņēmuši ļoti labu ziņojumu par atjaunīgiem energoresursiem. Paldies! Bardzo dziękujemy panu posłowi. Lielas paldies! Apsveicu jūs ar balsojumu rezultātiem!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 Tātad eh, grozījums pēc starp institucionālajām sarunām. Ir notikuši septiņi trialogi, tagad balsojam par konsolidēto tekstu, kas ir ticis izplatīts, ir jābalso par vai pret. Ja vairākums būs par, tad nosūtīsim vēstuli Nīderlandes prezidentūrai, kurā tiks iekļauts, iekļauts konsolidētais teksts šo standarta formulējumu, ka teksts ir jāpieņem padomēji pēc grozījumiem, un, ja dalība valstis pieņems šo tekstu, tad saņemsim to atpakaļ. Un tad attiecīgi turpināsim procedūru. Mums ir jānosaka termiņš grozījumiem, lai varam balsot par tekstu vēl pirms teksts tiek nodots plenāra sesijai, kur to varēs visbeidzot pieņemt. Tagad došu vārdu referentē. Paldies priekšsādātāji. Šis ir ļoti svarīgs balsojums mūsu komitejai un arī visam parlamentam kopumā. Mums ir būtiskas bažas par Eiropas Savienības aizsargāšanu no dažādiem kaitēkļiem. Jāskatās, kā piemēram Zilēlā ir uh, iznīcinājusi olīvu audza, tātad olīvu kokus vidusjūras reģionas dienvidos. Mums ir jādomā par to, kā aizsargāt Eiropas Savienību. Šī regula uh, ir izgājusi cauri garam sarunu procesam. Uh, Esmu ļoti pateicīga ēnu referentiem no katras politiskās grupas, kuri ir ļoti smagi strādājuši, lai panāktu vienošanos ar padomu. Tas mums izdevās īsi pirms Ziemassvētkiem. Saņēmām ļoti lielu atbalstu no visām parlamenta grupām, lai saņem, lai panāktu šo rezultātu. Un šodien komiteja gribētu uzsvērt, cik svarīgi ir tas, lai atbalstam šo tekstu, lai tas nonāktu pēc iespējas ātrāk plenāra sesijā un lai šis tiesību akts tiktu pieņems pēc iespējas ātrāks, lai pasargātu mūsu valstis uh, no dažādiem kaitēkļiem, kas apdraud mūsu uh, tad lauksaimniecību. Paldies! Paldies! Un tagad sākam balsot. Personāla balsojums. Sākam balsot. Namikam gusovani. Beidzam balsot. Lielas paldies. Apsveicu referenti. Un tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Atkal ziņot, tad referenta M. M. Makintājas kundze tehnoloģiskie risinājumi ilgspējīgā lauksaimniecībā Eiropas Savienībā. Atkal vārds jums, Makītājas kundze. Paldies, priekšsādātāji. Tā ir sagadījies, ka divas lietas, pie kā strādāju, tagad par tām tiek balsots šodien. Pirmkārt, gribētu pateikties visiem ēnu referentiem, kuri ļoti konstruktīvi un liederīgi piedalījās šajā darbā. Mēs zinām, ka lauksaimniecībai vienmēr ir nepie, nepieciešams jaunas tehnoloģijas, jauni biznesa modeļi, jaunas metodas, lai varētu palielināt uh, tātad saražoto apjomu un pielāgoties jauniem apstākļiem. Un ir daudz strādās, lai sasniegtu ilgtspējīgu lauksaimniecību, un tehnoloģija ir, tehnoloģijas ir īpaši svarīgas progresa uzturēšanai. Es domāju, ka mēs visi vēlamies, lai Eiropas Savienība kļūtu par pasaules līderu lauksaimniecības tehnoloģiju, inovācijas un ilgtspējības jomā. Un šī ziņojuma eh, mērķis ir nu- nodrošināt to, ka Eiropas Savienības lauksaimniecība ievieš jaunas tehnoloģijas un inovācijas visās lauksaimniecības veidos, gan tradicionālajā, bioloģiskajā lauksaimniecībā un citos. Ir jānodrošina, ka tehnoloģijas un inovācijas būtu pieejamas visiem mūsu lauksaimniekiem. Ir jāatrod risinājumi, kas darbotos mazā mērogā. Uh, lauku kopienās arī ir ļoti svarīgas, tik, lai varētu cīnīties arī pret liela mēroga lauksaimniecības izaicinājumiem. Šajā ziņā runājam par ģenētiskās daudzveidības zaudēšanu pēdējā gadsimta laikā, un tiek runāts arī par to, cik svarīgi ir uzturēt šo ģenētisko daudzveidību nākotnē. Es negribētu gari un plaši izplūst, tikai gribēju norādīt, ka esam tiešām daudz strādājuši, lai panāktu kompromisus, kam ir piekritusi piekritušas gandrīz visas grupas, un es ļoti ceru arī uz jūsu atbalstu. Paldies! Paldies! Ziņojums ļoti svarīgs, ļoti sarežģīts, bija nepieciešams daudz darba. Tagad vārds Dekastro kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Neliels labojums! Tātad 195. grozījums. Uzskatām, ka, ka to neaptver kompromisa grozījums S. Es domāju, ka mums vajadzētu atsevišķu balsojumu grozījumam 195. Paldies. Tātad, tātad, tātad 194. 195. grozījums par tiem runājāt. 195. Jā. Tagad viss skaidrs. Labi. Sāksim balsot. Neviens cits izteikties pagaidām nevēlas. Zaļo grupai nekas nav piebilstams, šķiet, ka nē. Balsosim. Kompromiss A. Sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Paldies. Ast, tad, tad grozījums 82 un 87. Kas par, kas pret? Noraidīts. Tālāk. Kompromis grozījums B. Kas par? Tātad sāksim balsot elektroniski. Kompromis grozījums B. Beidzam balsot. pieņemts. 83. grozījums, kas par? Pret. Noraidīts. 86. grozījums, kas par? Pieņemts. Kompromiss grozījums C. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis grozījums D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis E. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss F. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies. Kompromis grozījums G. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis grozījums H. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis grozījums I. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss J. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromis grozījums K. Sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromis grozījums L. Sākam balsot. Kompromis grozījums L. Beidzam balsot. Pieņemts. redzu, ka netika nekādi komentāri, kas būtu pateikti iepriekš. Tātad atkrīt 153. 154. grozījums un balsojam par 155. Kas par? Pret? Noraidīts. Kompromis grozījums M. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 166. grozījums. Kas par? Pret? Noraidīts. Kompromis grozījums N. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis grozījums O. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 178. grozījums. Kas par? Pret. Norēdīts. Kompromiss grozījums P. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 188. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. Kompromis grozījums Q. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis grozījums R. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis grozījums S. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 195. grozījums. Kas par? Kas par? Pieņemts. Paldies. Kompromis grozījums T. Kas par? Sākam balsot. Tātad sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 201. grozījums. Kas par? Kas par? Pret? Noraidīts. Kompromis grozījums U. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis grozījums V. Kompromis grozījums V. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 220. 221. grozījums, kas par? Pret. Noraidīts. Kompromis grozījums dubultvē. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies, pieņems. Kompromis grozījums X. Sākam balsot. Zamekam gusovanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis grozījums Y. Sākam balsot. Nē, es atvainojos, 228. grozījums, kas par, pret, noraidīts. Kompromis grozījums Y, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis grozījums Z, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss AA. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Un tagad balsosim par 243. grozījumu, kas par, pret, noraidīts. Kompromis grozījums AB. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis grozījums AC. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis grozījums AD. Sākam balsot. Beidzam balsot. Paldies. Un tagad 268. grozījums, kas par pret noraidīts. Kompromiss grozījums AE. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss grozījums AF. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromisa grozījums AG. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromisa grozījums AH. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 292. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. Kompromiss AI. Sākam balsot. Beidzam balsot. <coughs> Pieņemts. kopā 299. 300. grozījums, kas par pret norēdīts. 301. grozījums, kas par pret norēdīts. 302. kas par pret norēdīts. 303. grozījums, kas par? Paldies, pieņemts. Nu, tagad otrā daļa. Pirmais grozījums, kas par? Pieņemts. Pir otrais grozījums, kas par? Pieņemts. Trešais un ceturtais grozījums. Trešais un ceturtais, kas par? Pret? Noraidīts. Piektais grozījums, kas par, pret, noraidīts. Sestais grozījums par, pieņemts. Septītais grozījums par, pret, noraidīts. Astotais grozījums par, pieņemts. Devītais par, pret. Pārbaudīsim devīto grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Desmitais grozījums par, pret, noraidīts. Kompromis grozījums AJ. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 14. grozījums par pret noraidīts. Kompromiss grozījums AK. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss grozījums AL. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27. grozījums no referents. Kas par? Paldies, pieņemts. 28. grozījums, kas par? Pret. Noraidīts. 29. grozījums par? Pieņemts. Kompromisa grozījums AM. Sākam balsot. <coughs> Beidzam balsot. Pieņemts. 39. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. Kompromis grozījums AN. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51. 52. grozījums. Nē, Atvainojos. 42. grozījums par, pret, noraidīts. Kompromis grozījums AO. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 51., 52., 53. grozījums kopā. Kas par? Pret. Noraidīts. 54. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. 55. grozījums par. Pret. Noraidīts. 56. grozījums par. Pieņemts. 58. grozījums par. Pret. Noraidīts. 57. grozījums par pret noraidīts. 59. par pret noraidīts. 60. grozījums par pret noraidīts. 61. grozījums par pret noraidīts. 62. par pret noraidīts. 63. grozījums par pret noraidīts. Kompromisa grozījums AP. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. grozījums no referents. Kas par? Pieņemts. 65. grozījums par, pret, noraidīts. Kompromis grozījums AQ. Sākam balsot. Paldies, beidzam balsot. Pieņemts. Kompromis grozījums AR. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. 78. grozījums. Kas par? Pret. Noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. 78. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 80. grozījums, kas par? Pret. Noraidīts. 81. grozījums par? Pret. Noraidīts. Un galīgais balsojums. Sākam balsot par visu dokumentu. Tad sākam balsot. Beidzam balsot. Tad pabeiguši balsot. Pieņemts. Liels paldies un apsveicu. Makintājas kundze vēlaties vēl ko piebilst? Lūdzu. Pavisam ātri. Lielas paldies par šiem rezultātiem. Lielas paldies visiem par sadarbību. Proszę Państwa, e, bardzo proszę, bardzo proszę o uwagę. Dāmas un kungi, lūdzu uzmanību. Šī bija, šī bija pēdējais balsošanas seans Vojčahovska kungam, kurš 12 gadus ir strādājis mūsu komitejā, un tagad viņš sāks strādāt Eiropas revīzijas palātā, kas ir ļoti cienījama Eiropas Savienības iestāde. Un, um, mēs esam ļoti laimīgi par to, ka viņš varēs izmantot savu pieredzi lauksaimniecības jomā jaunajā amatā. Eh, Vaičehovska eh, kungs ir eh, bijis tiesnesis, prokurors, ir bijis ministra vietnieks un arī Polijas revīzijas palātas uh, vadītājs, tā kā viņam ir visa nepieciešamā kvalifikācija, lai kļūtu par revīzijas palātas locekli. Mēs apsveicam jums, jūs ar šo jauno amatu. Nu, mēs esam arī nedaudz. Uh, Mēs nedaudz jūs apskaužam, bet tikai nedaudz, bet liels paldies par mūsu līdzinējo sadarbību. Panie pośle. Panie przewodniczący, szanowni państwo. To... Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Liels paldies! Man šis ir ļoti nozīmīgs brīdis. Man ļoti aizkustina jūsu eh, teiktie labie vārdi par mums, eh, par mani. Man ir bijis gods uh, sadarboties ar jums, eh, tik izciliem politiķiem. 12 eh, gadus šai komitejā esmu bijis komitejas priekšstādātāja vietnieks. Mēs esam strādājuši pie divām daudzgadu finanšu schēmām, esam strādājuši pie jaunās kopējās lauksaimniecības politikas vēlos visiem pateikties par šo lielisko pieredzi, ko esmu guvis. Man ir arī žēl, ka jāpamet darbs parlamentā, bet tomēr jāsaka, ka daž eh, uzklausīšanā, kad es kandidēju uz eh, šo amatu, eh, tad mana pieredze lauksaimniecības komitejā tika uzskatīta par trūkumu, jo es it kā tad esot kļuvis par lauksaimniecības lobētāju, kaut gan es absolūti nepiekrītu šādiem apgalvojumiem, Mēs visi vēlamies, lai Eiropas lauksaimniecība attīstītos, lai eh, mēs vēlamies, lai lielās naudas summas, kas ir piešķirtas eh, KLP, tiktu atbilstoši iztērētas un labi iztērētas. Un eh, es savā jaunajā amatā centīšos būt jums noderīgs un palīdzēt. Un uh, revizijas palāta arī raugās uz to, lai uh, nodokļu maksātāja nauda tiktu atbilstoši iztērēta. Esmu strādājis ar Dekāstro kungu, ar Dola kungu, ar Pariša kungu. Uh, Es raugos arī uz mūsu koordinatoriem, Desa kungu, Nikolsonu kungu, Tarabellas kungu. Es pateicos visiem par uh, šiem lieliskajiem 12 gadiem, ko esam uh, kopā uh, nostrādājuši. Es vēlos arī visus uzaicināt uz uh,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 Uzskatām, ka jūsu darba pieredze, kas ir gūta mūsu komitejā, būs ļoti nepieciešama revīzijas palātai, lai tā varētu uh, labāk pildīt savus pienākumus. Es domāju, ka mūsu sadarbība ar revīzijas palātu turpināsies, un vēlreiz apsveicu jūs Un tā tad 15 pāri 6 tiksimies šajā atvadu kokteili. Dāmas un kungi. Tagad vārds Aņokungam. Manuprāt, ir laba iespēja tagad jautāt Vaičehauska kungam, kurš tagad būs uh, revīzijas palāts loceklis, lai uh, nevajadzētu doties uz valstīm, kuras saņēma uh, KLP finansējumu un pārbaudīt, vai šīs ēkas, kuras tiek finansētas, tiešām tiek uzbūvētas, piemēram, uh, Ungārijā tiek uh, bū, tika veidots uh, administratīvais centrs klejojošo suņu uh, pārvaldībai, un tad šī ēka tika uzbūvēta, bet nekas tālāk nenotika. Apvienotā karalistē cilvēki ir sašutuši par šādu situāciju. Vai jūs pats dos, būtu gatavs doties uz šīm valstīm un uh, visu noskaidrot? Priekšsēdētājs, paldies par šo jautājumu. Man jāatvainojas, bet šis jautājums būtu bijis jāuzdod sanāksmē, kad uh, mēs uh, uzklausījām kandidātu budžeta kontrolas komitejā. bet, eh, protams, kad Vojčehovska kungs pie mums ieradīsies kā revīzijas palātas loceklis, jūs varēsiet uzdot šādus jautājumus, bet kolēģis eh, kopā ar mums strādās vēl līdz 7. maijam. Diemžēl šobrīd nav īstais brīdis apspriest šādus jautājumus, bet uh, revīzijas palātas loceklis varēs jums varbūt personiski atbildēt uz šo jautājumu. Tagad uh, Eh, ir paredzēts nelielas izmaiņas darba kārtībā. Es ierosinu pāriet pie desmitā darba kārtības punkta. Kā jūs zināt, ir eh, gaisa satiksmes traucējumi, tādēļ ne visi kolēģi ir varējuši ierasties. Un tādēļ mēs pievērsīsimies desmitam darba kārtības punktam. Eh, jaunā nākotnes stratēģija, novat starptautiskai uh, tirzniecības un investīciju stratēģijai. Tātad uh, Harāns Garsijas kundze ir atzinuma sagatavotāja. Tirzniecības nolīgumi, kas tiek tagad noslēgti. ne vienmēr ir Eiropas lauksaimniecības interesēs. Mēs skaidri paudīsim savu viedokli, tiekoties ar komisāriem. Šāda tikšanās ir jau eh, paredzēta. Es uh, uzskatu, ka vēl nav pilnībā izvērtētas e, šādu tirzniecības nolīgumu e, potenciālā ietekme. Un jāsaka, ka šie lēmumi ir pārāk politiski, e, un tādēļ mūsu komisija, komitejai ir jāpauž savs viedoklis, pretējā gadījumā lauksaimnieki nākotnē mums pārmetīs to, ka nesam neko darījuši un mums ir jāpauž savs viedoklis, tāpat kā tas bija lauksaimniecības politikas reformu kontekstā. Arī eh, par to esam dzirdējuši pārmetumus. Tagad vārds Mišelam Dantēnam. Paldies priekšsēdētāji, es nolasīšu Esteras Herāns Garcijas uh, uzrakstīto vēstījumu gribu atvainoties uh, mūsu kolēģis vārdā, kura diemžēl nevarēja ierasties uz šo sanāksmi. Viņa lūdza jūs iepazīstināt ar jaunu progresīvu un inovatīvu turpmāko stratēģiju tirzniecības un ieguldījumu jomā. Ņemot vērā pašreizējo lauksaimniecības krīzi, mums ir nepieciešams uh, iegūt jaunus noieta tirgus gan Eiropā, gan ārpus tās robežām. Uh, un ir nepieļaujams tas, ka e, lauksaimniecība tiek e, upurēta citām interesēm, kā tas ir bijis līdz šim. Tādēļ ir jāizvērtē, kā piekāpšanās trešajām valstīm ietekmēs lauksaimniecību, un šādiem pētījumiem ir jābūt parlamenta rīcībā, pirms tas pieņem lēmumus par piekrišanu vai nepiekrišanu šādiem nolīgumiem. Ir jānodrošina vienlīdzība godīgi konkurences apstākļi Eiropas uh, lauksaimniekiem salīdzinot ar citiem uh, ražotājiem, jo Eiropā ir ļoti augstas prasības patērētāju aizsardzības jomā un pārtikas drošuma jomā un citās jomās. Un uh, uh, ir jādod iespējas Eiropas lauksaimniekiem gūt labumu no jaunu tirgu atvēršanas. Attiecībā uz geografiskajām norādēm mūsu nostāja jābūt stingrai sarunās ar trešajām valstīm, tīpaši ar ASV. Uh, iz, izcelsmes uh, norādēm ir uh, liela nozīme, tas ir ievērojams sasniegums Eiropā. Tā, uh, tās liecina par uh, centieniem kvalitātes jomā, ko īstenojuši lauksaimnieki. Un tādēļ mēs nedrīkstam pieļaut, ka Eiropas kvalitātes sistēma būtu apdraudēta. Eh, par fitosanitāriem pasākumiem. Tāpat jāsasniedz ievērojams progress, lai likvidētu eh, apstākļu eh, šķēršļus, kas ir radīti Eiropas lauksaimniekiem, tāpat laikā jānovērš jebkāds apdraudējums patērētāju veselībai. Vēl viens punkts, par ko runā Erānsas kundze eh, sagatavotajos eh, grozījumos. Viņa eh, runās par tarifa koncesijām un to potenciālo kumulatīvo efektu. Uh, Mēs uh, nedrīkstam aizmirst, ka jau 75% pārtiks, uh, tas ir lauksaimniecības ražojumu, ir nulles tarifs noteikts, un tādēļ ir nepieciešams uh, stabils likumdošanas ietvars, lai nodrošinātu lauku saimniecību konkurētspēju, veicinātu investīcijas un uh, nozares uh, tīr, uh, komerciālo ekspansiju. Mums ir jāspēj palielināt uh, lauksaimnieciskās ražošanas apjomus, lai nodrošinātu ar pārtiku ar vien pieaugošo iedzīvotāju skaitu pasaulē un tāpat cīnīties pret klimatu pārmaiņām. Tādēļ ir jāveicina uh, popularizēšanas uh, kampaņas attiecībā uz Eiropas ražojumiem gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Un Uh, jaunā uh, regula, kas ir pieņemta par uh, šo produktu popularizēšanu, varētu būt ievērojams solis uz priekšu šai jomā. Erāns kundze pat ir strādājuši pie, pie šās regulas. Uh, Erāns kundze arī lūdza e, jums e, pateikt, ka viņa ar nepacietību gaida jūsu ierosinājumus e, šim ziņojumam un arī pateicis visiem, ar ko viņai ir bijusi sadarbība līdz šim. Dāmas un kungi, sāksim diskusiju. Es manuprāt, mēs varētu dot katram runātājam divas minūtes, bet, nu, tas ir tā orientējoši. Flanagan kungam vārds. Arī mūsu ēnu referents nevarēja piedalīties šai sanāksmē, un tādēļ es lasīšu uh, ēnu referenta atzinumu. Šajā ziņojumā ir uh, norādīti svarīgi punkti, bet tomēr uh, tas ir nepietiekami darīts. Trešais punkts ir tikai naivuma apliecinājums, uh, jo politika ir orientēta uz uh, brīvo tirzniecību pasaulē, tomēr nav pieminēts TTIP eh, nolīgums, kas tomēr ir dīvaini brīvā eh, tirzniecība tika ļoti veicināta ar GATT vienošanās noslēgšanu 1947. gadā, bet eh, izņēmuma status tika zaudēts 1986. gadā. Uh, modelis, kas balstās uz sociālo un teritoriālo kohēziju. Priekšsēdētājs lūdzu runāt lēnāk, tātad uh, it kā būtu iespēja konkurēt pasaules mērogā. Uh, progress ir uh, bijis nepieciešams, bet, uh, kā ir rakstīts ziņojumā, bet kas tiek piedāvāts, mēs uzskatām, ka nevar liberalizēt tirgu balstoties tikai uz piedāvājumu un pieprasījumu. Uh, par to liecina vēsture. Mums ir piesārdzības princips, mums ir izcelsmes norādes ir uh, arī uh, svarīgi uh, ņemt vērā ārējās izmaksas lauksaimniecībā, lai novērstu dezertifikāciju. Un ir jādomā par sociāliem, ekonomiskiem apstākļiem, kas varētu pasliktināties TTIP noslēgšanas gadījumā, un mums ir jāaptur mūsu lauksaimniecības lejup slīde. Tūki lūdz jūs eh, runāt lēnāki, tīpaši, ja jūs lasāt tekstu, lai tūki arī varētu saprast, ko jūs sakāt un varētu jūsu domas uh, eh, notē, uh, eh, izlasīt tālāk. Paldies! Nākamais runātājs gribu teikt, ka piekrītu daudzos punktos Erāns Garesijas kundzei, tīpaši šajā ziņojumā par to, ka lauksaimniecība nevar būt korekcijas koeficients un kaulēšanās objekts uh, sarunās ar trešajām uh, valstīm. Es uzskatu, ka lauksaimniecība ir strateģiska nozare. Uh, Mēs e, zinām, ka pārtikas piegāžu drošībai tā ir svarīga un arī mūsu dzīvesveidas saglabāšanai. Un tādēļ nevar parakstīt e, vienošanās e, par jebkuru cenu un lauksaimniecībai jābūt sarunu centrā. Šim, šiem nolīgumiem ir jābūt līdzsvarotiem runājot par tarifu, netarifu barjerām, par geogrāfisku kās izcelsmes norāžu aizstardzību un attiecībā uz piekļuvi tirgumu. Mums ir jāaizsargā vissensitīvāk kās ražošanas nozares, it īpaši šajā brīdī, jo šīs nozares eh, rada darba vietas teritorijās, kur ir sarežģīti apstākļi. Šie sensitīvie sektori būtu jāiekļauj kopīgā stratēģijā, ko Uh, jātiecina uz visiem tirzniecības nolīgumiem, ir jāskata kopumā visi tie nolīgumi, par ko šobrīd notiek sarunas, lai nebūtu tā, ka uh, tās piekāpšanās, kas tiek panāktas nolīgumos, veido kumulatīvu negatīvu efektu. Mm, mēs zinām, ka galvenais izaicinājums ir saglabāt pašreizējās normas, nepieļaut to pazemināšanu, jāsaglabā piesēdzības princips, jāsaglabā, jāsaglabā intelektuālā īpašuma aizsardzība, un mēs nedrīkstam piekāpties šajos aspektos. Mums ir uh, jāaizsargā mūsu geogrāfiskās izcelsmes norādes pret viltošanu. Tāpat jānodrošina atbilstoša informācija patērētājiem. Un es uzskatu, ka mums vienkārši ir jānoraida jebkādas mm, vienošanās parakstīšana, ja netiek respektētas geogrāfiskās izcelsmes norādes. Un es iesniegšu arī atbilstošu grozījumu. Paldies! priekšsēdētājs. Ja jūs runājat ilgāk, tad lūdzu arī nepārspīlējiet. Nākamā runātā ir Naihla kundze. Trešajā un ceturtajā punktā šajā dokumentā mēs uh, lasām, ka šeit esot milzīgs progress mūsu lauksaimniekiem, bet es kā lauksaimniecības komitejas locekle neuzskatu, ka viņi būtu galvenie ieguvēji laikā, kad cilvēki pamet laukus. Mums būtu pret šo parādību jācīnās, jācīnās pret parādības cēloņiem. Mums jādomā ne tikai par mūsu lauksaimniekiem, arī, bet arī par lauksaimniekiem otrpus okeānam. Mums ir jānodrošina, lai visi būtu ieguvējušā nolīguma rezultātā. Kurš gan vēl tic tam, ka var uh, uh, būt tāds vienošanās, kur viens ir liels ieguvējs, otrs liels zaudētājs, paraudzīsimies tikai uz migrācijas plūsmām. Par ko tās liecina? Uh, thank you very much indeed. Nākamais runātājs Nikolson kungs. Paldies, priekšsādētāji. Šis temats tiešām ir ļoti interesants un aktuāls. Eiropas Savienība kā prioritāti ir izvirzījusi starptautisko tirzniecību un arī uh, manas uh, valsts valdība par to iestājas un citas valdības. Es neuzskatu, ka mēs būtu pret uh, tirzniecību, mēs uh, esam par brīvu un taisnīgu tirzniecību. Nu, es, jāraugās uz to, kā komisija ievēro šos principus. Bieži vien lauksaimniecība tiek up upurēta. No vienas puses komisārs Hogans cenšas palielināt atbalsta apjomu uh, lauksaimniekiem, kuri cieš zaudējumus Eiropā, un tāpat laikā komisāre Malmstrēmā dodas tagad uz visām uh, šīm valstīm, lai um, radītu jaunus tirgus. Nezinu, kā tas viss saskan. Ir uh, veikts pētījums par TTIP ietekmi un it īpaši izrādās cietīs piensaimnieki un lielopu gaļas nozare, ja uh, tiks uh, padziļināta liberalizācija, ja tiks atcelts netarifu barjeras, tad cietēji būs viss visas lauksaimniecības nozares izņemot augļu nozari. Un uh, mēs varam uh, domāt par dažādiem kandidātiem, vai Trumps uzvarēs vai nē, tas vēl jāredz, bet mēs tagad it kā esam nonākuši uh, tādā situācijā, ka esam atkarīgi no viņa labās gribas, bet mani satrauc arī nolīgums ar Merkosūru, kas varētu sagraut uh, lielopu gaļas nozari visā Eiropas Savienībā. Un katrā gadījumā uh, mēs nespēsim ar viņiem konkurēt. Uh, Un es tiešām gribētu zināt, kā komisija vispār ved šīs sarunas, un sākotnējais priekšlikums bija noteiktiem tūkstošiem tonnas, un, un tagad tiek teiks, ka Eiropa jau ir piekritusi, pieņ, ka tiek uh, importēts šāds uh, uh, apjoms, bet vajadzētu beidzot uh, sākt īstas sarunas un saprast, cik sarežģīta ir situācija cilvēkiem uz vietām. Paldies! Es piekrītu jūsu viedoklim. Es arī uzskatu, ka dalībās nepietiekam aktīvi rīkojas un arī lauksaimnieki ir nepietiekam aktīvi cīnoties par savām interesēm. Tagad vārds Ferāna kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es vēlos papildināt jau kolēģi teikto, kam es pilnībā piekrītu. Gribu teikt, ka krīzes un taupības politikas kontekstā, ko izjūt uz uh, saviem pleciem lauksaimnieki, mums būtu jānosoda uh, tas, ka Eiropas uh, Savienība uh, uh, Eh, sniedz atbalstu citu uh, valstu lauksaimniekiem, kas nav Eiropas Savienībā. Es domāju par Moldāviju un uh, atbalstu uh, ablo pārdošanai par Tunisiju, augļiem un dārzeņiem, kas tiek importēti. Un Tunisija tagad ir liels konkurents Dienvidu Eiropas valstīm, kaut gan tā nerespektē mūsu noteikumus arī attiecībā uz pesticīdu lietošanu un tas viss eh, nāk par sliktu Eiropas lauksaimniekiem. Džufilas kundze. Paldies eh, referentei Uh, un paldies priekšsēdētāji. Tātad šis ziņojums ļoti labs, tas pievērš uzmanību starptautiskiem nolīgumiem. Vispirms pievērsīšos kritikai, par ko mums būtu pirmkārt jārunā. Mūsu viedoklis ir ļoti būtisks Eh, šeit daudz uh, tiek runāts par uh, ražošanu šajos nolīgumos un ļoti maz par lauksaimniecību. Mums ir jādod skaidrs signāls. Lauksaimniecība nevar kļūt par korekcijas koeficientu un nedrīkst upurēt. Protams, tirgu atvēršana ir liela iespēja lauksaimniekiem. Tā ir jāveicina ar daudzpusējiem, divpusējiem nolīgumiem tomēr ir jābūt uh, arī instrumentiem, kas palīdz nodrošināt savstarpējību un izsekojamību, lai patērētāji būtu informēti, no kurienes šie ražojumi nāk, kāda veida uh, ražošanas metodas ir izmantotas, tāpat jādomā par fitosanitāriem un uh, augu veselības standartiem. Uh, Mūs ļoti uztrauc arī pārtikas drošums, vides ilgtspējība. Ir jautājumi, kur mēs esam pavirzījušies uz priekšu, salīdzinot ar citām valstīm, samazinot uh, importu tarifus, un tas kaitē mūsu pašu ražotājiem. Mums ir nepieciešama stingra un elastīga politika ir jārēģē aktīvāk. Mēs nevaram kļūt par papīra tīģeriem. Nu, piemēram, situācija attiecībā uz tomātiem ir uh, arī piemērs uh, šai situācijai. Komisijai ir jāveic pasākumu, lai novērstu uh, dēmpingu. Mums Tāpat ir jāizvērtē, kā vietējo tirgu ietekmēs šie tirsniecības nolīgumi, jo tiem būs milzīgi ietekme vietējā līmenī. Mums ir jāveic ietekmes novērtējumi ar ļoti skaidru orientāciju, lai tiktu ņemta vērā situācija vietējā un reģionālā līmenī. Tāpat tirzniecības nolīgumu darbības periods ir būtisks, kā tas ir Tunisijas olīveļas importa kontekstā. Komisijai ne tikai ir jāveic sarunas par šiem nolīgumiem, bet jāseko, lai tie tiktu ievērā, ievērot. Tad mums ir nepieciešama arī monitoringa pasākumu. Un pēdējais šie nolīgumi nedrīkst nekādā veidā apdraudēt mūsu geogrāfisku starptautiskās izcelsmes norāžu sistēmu, bet eh, tas, ko mēs jūtam šobrīd, eh, neko labu nevēsta. Vārds Magīnes skundzei. Es paldies priekšādātājiem, paldies Herantas Karsīs skundzei par ļoti skaidros mm, atzinumu ar sešiem pantiem, punktiem kam nu, atbildība, protams, ir starptautiskās irniecības eh, komiteja, bet tāpēc mums ir jābūt ļoti skaidriem, īsiem, lakoniskiem tajā, ko vēlamies viņiem pateikt. Līdz ar to pirmais punkts man šķiet ārkārtīgi nozīmīgs un to vajadzētu atbalstīt. Es esmu pietiekami ilgi šeit parlamentā, lai atcerētos, kad Vīters Mandelsons vēlējās slēgt brīvās tirdzniecības nolīgumu, pret ko cīnījāmies, un viņš toreiz teica, ka tas, kas nāks šī vietā, varētu būt vēl kaut kas ļaunāks, un man ārkārtīgi bail, ka viņam toreiz bija taisnība. Mums ir bijuši ļoti plašas diskusijas par divpusējiem nolīgumiem, un manuprāt, svarīgākais ir šis kumulatīvais efekts, ko rada šādi dažādi tirdzniecības nolīgumi. Es atbalstu tirdzniecību, bet domāju, ka lauksaimniecības pozīcija dažās, daudzās dalībvalstīs ir ļoti tāda jutīga, delikāta, un dažādām preču līnijām ir dažādas problēmas. Merkusors, kā, kā jau Nikolson kungs teica, rada reālu problēmu lauksaimniecības reģionam, un tieši šī iemesla dēļ mums ir jābūt ļoti informētiem par to, kādas negatīvas sekas varētu būt šāda veida nolīgumiem. Uh, Tāpēc, kā lauksaimniecības komitejai mums vajadzētu sazināties daudz ciešāk, kontaktēties ar tirdzniecības komitejas kolēģiem, lai viņi saprot mūsu bažas un šīs delikātās nianses, un lai viņi neiztirgo mūsu lauksaimniecību, bet palīdz aizsargāt šos sensitīvos produktus, preces labākajā iespējamā veidā. Tas, protams, īpaši svarīgs tāpēc, ka lauksaimniecības sektors sastopas ar problēmām visā Eiropā tāpat, un, manuprāt, tāpēc šis atzinums ir īpaši, īpaši nozīmīgs. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Prātīgi vārdi, kumulatīvais efekts, lūk, jā, tas tiešām laika gaitā viss savāksies arī šo diskusiju laikā pilnīgi noteikti varētu nonākt pie tā, ka tas laik, nu, varētu novest pie problēmām tālāk. Došu vārdu Selimoviču kungam, lūdzu. Liels paldies priekšsādātājai! Iesākumā gribu teikt referentam paldies par labi formulētu atzinumu, un lai arī, nu, tas ir tāds ļoti lakonisks, mēs tomēr varam piekrist lielākā daļā, kas tur teiks, mēs kā liberāļi uzskatām, ka tirzniecība ir viena no pamatvērtībām, un bez tirzniecības nebūtu iespējama labklājība. Tāpat laikā mēs piekrītam domai, ka lauksaimniecība nereti tiek izmantota kā tāds, eh, nu, tas nezinu, tāds spēles kauliņš visos šos darījumos. Es domāju, ka tā krietni vairāk jāaizsargā, nu, pat varbūt lielāks, eh, nu, tāds trumpis, kas tiek izmantot šais sarunās par nolīgumiem. Un parasti kaut kā tomēr eh, tieši lauksaimniecībā tie lielākie upuri tiek nesti. Mēs gribētu vairāk uzsvērt eh, to, cik svarīgas ir TTIP sarunas, cik svarīgi tās pabeigt un cik svarīgi rast godīgu līdzsvarot risinājumu arī lauksaimniecības jomā. Mēs turklāt vēlamies noskaidrot, eh, nu, vai tiek norādīts, ka uh, kādi būtu zaudējumi, kas rastos tirzniecības nēsamības gadījumā. Mēs gribam norādīt uz to, ka tirzniecības nolīguma neslēgšanas rezultātā ietekme būtu ļoti negatīva. Nu, piemēram, pastīsimies kaut vai uz Krievijas embargo sekām. Mēs uzskatām, ka jaunie tirgi piedāvā iespējas un tie kļūs par vienu no veidiem, kā lauksaimniecības sektoram izkļūt no krīzes, un šobrīd tajā atrodamies. Tāpat laikā vēlamies arī norādīt, ka nevaram ļauties ilūzijai, ka visa šīs sektora problēmas atrisinās jauni tirgi. Nē, lauksaimniecības sektoram pirmām kārtām jāreformējas pašam no iekšienes, eh, savas iniciatīvas rezultātā, un jaunie, jaunie tirgi būs tikai daļa no, no kopējā risinājuma. Paldies! Nu jā, tad nu jautājums paliek par to, kā tad modernizēties un kurā virzienā tālāk Dantēna kungs. Merci, monsieur le président. Priekšsādētāji pateicos. Daudz tikai jau runāts par šo jautājumu. Man šķiet, ka šajā tekstā mums vajadzētu daudz spēcīgāk atgādināt to, cik īpašs ir um, agropārtikas sektors ar zināmu specifiku. Un šī specifika, protams, līdz ar to to padara daudz delikā, delikātāku. Tas Eiropā ir ļoti nozīmīgs sektors, un tāpēc mums jārod patiešām līdzsvaroti nolīgumi lauksemdzības sektorā. Mums turklāt jāpārliecinās, ka attiecīgās preces tiek atbilstīgi aizsargātas arī attiecībās ar komerciāliem partneriem. Par ASV jau tik runās par Merkusuru tāpat, bet rītdien jau varbūt līgums liks slēgt arī ar Jaunzēlandu, Austrāliju Un redzam, ka pašreizējās sarunas, kas norit ar Merkusuru, nav daudz, solo, daudz sološas. Tas atgādina vairāk 2004. gada priekšlikumu, kaut gan, protams, šo 12 gadu laikā situācija ir būtiski mainījusies. Turklāt mums ļoti uzmanīgi jāskatās tiešām uz šiem kumulatīvajiem efektiem, kas rodas. Jāpārliecinās, ka mūsu komer... Eh, tirniecības politika ir saskaņota, piemēram, ar KLP, tā kā tas paredzēts līgumos. Tirgus, sta... attiecībā uz tirgu sta... stabilitāti, piemēram, mēs nedrīkstam, nevaram vienlaicīgi atbalstīt eh, nu, to, ka tiek samazināts KLP budžets, bet vienlaicīgi apdraudēt šo lauksaimniecības tirgu ar vien vairāk pakļaujot to globālajām ietekmēm. Visbeidzot, man šķiet, ka nedrīkstam aizmirst šo daudzpusējību. Ministru kom konference PTO pagājušā gadā tikās, un par to runā ir jābūt ļoti realistiskiem uzskatiem arī par to, ko var panākt, PT, panākt PTO. Un man rodas jautājums, vai PTO vispār ir funkcionēt spējīga vairs. Es domāju, ka nē, izņemot nu, to, ka tai piemīt zinām jurisdikcija. Nu, redzam, ka Nairobi arī nekāda rezultāta netika gūti par labu Eiropas lauksaimniekiem, tāpēc man šķiet ļoti svarīgi, lai Eiropa no nu, jauna definice, definē savu stratēģiju arī attiecībā uz PTO, jo faktiski pēdējais tāds no nu, atpakaļ atkāpšanās bufers šai gadījumā ir šāda nolīguma ar kaut kādām, nedrīkstam pieļaut kaut kādas vienpusīgas koncesijas, piekāpšanās. Uh, Un nedrīkstam arī būt vienīgie, kas turpina aizstāvēt kaut ko, kas vairs nav aizstāvams. I często sami występujemy z inicjatywami w tym obszarze. Mm, jā. Nu, nereti, protams, ir arī tā, ka mēs esam vienīgie, kas nāk klajā tur ar kaut kādām iniciatīvām. Vismaz tā mūsu nostāja nereti tiek tulkota. Tālāk došu vārdu Erdosa kungam. Uh. Csodálkozom, hogy az Európai Bizottság hatásvizsgálatok nélkül próbálja meg. Paldies priekšsēdētāji. Protams, eh, tirgus analīze, tirgus atvēršana bez ietekmes analīzes, manuprāt, varētu būt visai problemātiska lieta. Visi šie lielopu, lielopu gaļas kilogrammi un kukurūza, vistas gaļa. Tie visi ir milzīgi skaitļi, tas viss tiek importēts Eiropā. Un tad man ir jautājums Eiropas komisijai, kā jūs varat mums paskaidrot to, eh, ka, nu, lūk, šie mazie Eiropas uzņēmumi, kā šie lauksaimnieki var izdzīvot, ja tas viss notiek skaidrs, ka viņi bankrotē. Tālāk Agņokungs. Paldies priekšādātāji! Ārkārtīgi priecājos, ka Mairad Magines un Džims Nikolsons pieminēja jautājumu par Merkosuru. Viņi jau norādīja, ka ja Eiropas Savienība turpinās virzīties šai pašā virzienā un turpinās īstenot sarunas ar šīm četrām piecām Dienvidu Amerikas valstīm, tad tādā gadījumā tas būs ļoti katastrofāli, piemēram, lielopu gaļas industrijai īrija, un tas, tas pats attiecas arī uz Lielbritāniju. Uh, Uh, viens no viņiem ir no Ziemeļīrijas, viens no viņiem ir no īrijas, un nu, viss, līdz ar to visa šī īrijas valsts, taču, kā mēs zinām, pārsvarā ir saistīta ar visiem šiem zālēdājiem lopiem. Un ļoti, ļoti riskanti būtu atvērt šo lielopgaisa importu no, piemēram, Argentīnas. Šobrīd tiek, šobrīd tiek vienkārši uzskatīts, ka es izdarīju to pareizāko, bet nu, nekas par to neliecina. Un mēs visi, kas šeit pārstāvam teritorijas, kur ir uh, šī lopaudzēšana, mums visiem vajadzētu stingri nosodīt to, kas šobrīd notiek Merkosur. Bet tas jau nav tikai par Merkosur. Te runājam arī par TTIP. Esmu pavadījis sešas stundas draž, dažādos um, atsevišķos posmos šai lasītavā, lasot tā saukto lauksaimniecības sadaļu šais sarunās. Un jāsaka godīgi, uh, ka man tāda sajūta, ka pat mani izturs vienkārši tā, ka pret tādu dūburu. Tur man tumsā, man, nezinu, baro pa spundi, un neko man nesaka. Tur es ierodos, šai lasītavā mēģinu kaut ko izlasīt, bet nāku no turienes ārā, jo faktiski neko jaunu uzzinās nās. Tur nekādas informācijas faktiski nemaz nav. Paldies, saka priekšsēdētājs Agņokungam. bet mēs tomēr rēķināmies ar jūsu balsi arī, tad, kad komisāri ieradīsies šeit un kad spriedīsim par šo jautājumu ar viņiem. Tālāk Jārkungs. Eh, Liels paldies. Es arī atzīšos, arī esmu vairāk kārt bijis šajā lasītavā un lasījis par eh, šo tītipu, bet, nu, jautājums arī, protams, kāda būs tie kompromisi pēc tam, tas arī tāds sāķīgs jautājums. Nu, šis, šī kumulatīvā ietekme kolēģi jau par to minēja, protams, tirzniecība ir arī laba. Šeit varbūt ir atšķirīgas ražošanas filozofijas un pieejas. Uh, un varētu arī izvērtēt, vai mūsu pašu noteiktie standarti vienmēr ir pamatoti un saprātīgi, bet, nu, šīs dibāts, protams, ir diezgan sarežģītas, nu, un, teiksim, ja cita pasaule ražo citādāk, nu, tad uh, par šiem standartiem, protams, mums ir jāsaskaņo šie standarti, un Jā, eh, lauksaimniecība ļoti uh, sensitīvs sektors, bet to, to vienmēr tā kā tādu uh, pūtnu biedēkli vienmēr tā kā nobāž, no, noliek priekšā, bet Eh, vispirms, eh, protams, mums tagad nosaka eh, lauksaimniekiem ļoti stingrus standārts, un tad mēs pasaules tirgu nevarējam, nevaram konkurēt. Nu, vai tā tas drīkst būt? Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, un constat. Paldies, Lozo kungs. Nu, Eh, man šķietās, šķiet, ka šeit ir pretruna atvērt jaunus tirgus un prasīt aizsardzību. Nu, šīs protekcionismas pastāv jau uh, gadiem citur Eiropas Savienības no tā ir atteikusies, iestājoties par uh, brīvu tirzniecību. Un, piemēram, Francijā intermašē, supermašē uh, lielveikalu ķēde centās aizsargāt cūgaļas uh, nozari, bet uh, pret uh, viņiem vērsās ar sankcijām. Un visa šī tagad situācija tāda, ka TTIP rezultātā var būt apdraudēta visas Eiropas lauksaimniecība vajadzētu suverēnām valstīm ļaut samazināt importu un atbalstīt uh, dažādas ražošanas nozars, bet Eiropas Savienība, diemžēl, atbalsta sociālo dempingu, kas apdraud mūsu lauksaimniecību. Paldies! Lielas paldies! Nākamais desikungs. Liels paldies priekšsēdētāji! šorīt ēdu uh, banānu, kas nav no uh, Eiropas, tālāk arī uh, kafiju dzēru, kas arī nav no Eiropas. Protams, tirzniecība ir nepieciešama, bet ir bažas par to, kā lielie koncerni izmanto šo tirzniecību. Es atceros kādu sanāksmi Bundestagā pirms desmit gadiem, kur uh, Uh, man Dienvidamerikas valstu pārstāvi informēja par to, ka amerikāņi nosaka banānu cenas. Tātad šī cena tika tik zemu nosista, ka lauksaimnieki vienkārši vairs nevarēja izdzīvot. Un Eh, toreiz 38, eh, tātad 25 centus eh, šie lauksaimnieki bija arī zaudējuši un tirzniecības nolīguma attiecībā uz Merkosur, kā jau kolēģi atceras, es Es uh, iesniedzu arī grozījumu, ka uh, šāda tirzniecība ir pieļaujama tikai tad, ja tiek ievērot mūsu dzīvnieku labdarības sociālie un vides standarti. Uh, Un ja šāda nosacījuma ir spēkā, tad man arī nav bail no tirsniecības attiecībā uz sensitīviem uh, ražojumiem. Tad ir jānosaka uh, augšējie griesti ražo, šādām apjomiem, jo nevar pieļaut pilnīgi brīvu tirsniecību ar šiem izstrādājumiem. Un Pēters Jārs uh, arī jau norādīja, ka mēs uzspiežam lauksaimniekiem ļoti stingras normas normas, un uh, es uh, arī tikos ar uh, lauksaimnieku, kurš arī cieši no visām šīm stingrām normām, un, teiksim, kāds lauksaimnieks 15 dienas neievēroja noteikumus, un par to viņam bija 6000 eiro liels sots jāmaksā. Nu, mēs nevaram lauksaimniekiem uz, uzspiest tādu slogu, ko viņi nevar panest. Paldies, priekšsēdētājs Budus kungs. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, discutăm de foarte multă... Liels paldies, priekšsēdētāji. Runājam jau ilgi un dikti par krīzi lauksainicības sektorā, bet šo krīzi varam atrisināt tikai atverot jaunus tirgus. Jo skaidri redzam šobrīd, ka ir pārprodukcija, ir lauksemnieki, kas saražo pārāk daudz preču, bet, un tās nav vērts, kur pārdot. Nu, tā tad ir vajadzīgi jauni tirgi. Un šis TTIP, ko viens otrs te vaino, nu, varbūt gan mazāk nekā iepriekš, šis TTIP ir jāskata kā iespēja. Iespēja mums un Eiropas Savienībai, jo Amerikas tirgus var absorbēt ļoti daudz Eiropas saražotā. Mums ir jāizturas uzmanīgi, protams, pret kvalitātes standartu jautājumu. Nedrīkstam šajos jautājumos nekādā gadījumā piekāpties. Nevienalga, nu, vai šeit runājam par graudaugiem, dārzeņiem un augļiem vai liellopiem. Mums ir skaidri un gaiši jāsaprot, ka mēs nevaram uh, tāpat laikā lauksaimniecību nu, atdzīvināt, kamēr Krievijas tirgus ir slēgts, bet esam pret jaunu tirgu atvēršanu. Geografiskās norādes jautājums, protams, ir kaut kas supersvēts mums. Mm, patērētājiem ir jāzina, no kurienes nāk preces. Un saskaņā ar šiem principiem mēs varētu rast tādu jaunu grūdienu Eiropas lauksaimniecībai. Ja mēs turpināsim būt tādi noslēgti tikai ar tiem pašreizējiem tirgiem strādāt, ar to nebūs pietiekami. Paldies. Vakardien Hanovers sanāksmē tika gūts apstiprinājums iemeslam, kāpēc pastāv sankcijas. Kaputo kungs tagad. Eh, grazie, grazie, prezidente. Priekšādātāji, paldies. Pirmām kārtām. Jaunu tirgu atvēršana ir ārkārtīgi svarīga. Šai laikā, kad lauksemniecībā ir tik plaša krīze, divpusējas un daudzpusējas sarunas jāizceno līdzsvaroti ar šīm valstīm un tāpat laikā nepieciešams atbilstīgi aizsargāt riskam pakļautos sektorus. Tāpat ir jāsaka nē tām sarunām, kur ietvaros lauksaimniecība tiek, izman, tiek izmantot kā tāds spēles kauliņš. Ja paskatāmies uz kumulatīvo ietekmi, kas rodas samazinot tarifus, nu tad tā ir pati pamatlīnija, tālāk, nu, tālāk uz leju nevar iet. Tirzniecības nolīgumi tiek slēgti ļoti konkurences pilnā pasaulē, un arī lauksaimniecībai ir jābūt spējīgai konkurēt. Neaizmirsīsim, cik augstas izmaksas rodas Eiropas Savienības lauksaimniekiem tāpēc, ka mums ir noteiktas dažādas vidas aizsardzības, dzīvnieku labturības un cita veida prasības un standarti, kas viņiem, protams, jāizpilda. Es piekrītu referentei, piekrītu arī Džufrīdas kundzei, tajā, ka geogrāfiskās izcelsmes norādes ir pilnīgi noteikti jāaizsargā. It īpaši pašreiz īstenotajās sarunās, tādās kā TTIP Paldies, priekšsēdētājs. Vai mēs varētu tad lūgt um, noslēgumu vārdu sniegt? Vai kāds vēl vēlējies izteikties? Ja mēs ņēmām vērā visus šos dažādos viedokļus, um, Herānces Garcijas kundzei, um, pilnīgi noteikti nodošu visu, kas šeit tika teikts. Liels paldies, saka priekšsādātājs. Nu, tālāk. Pirmām kārtām gribētu jums teikt, ka mēs vēlamies nosūtīt vēstuli komisijai, agrī ģenerāldirektorātam, Jo jāsaka, šoreiz mums nav bijis neviena pārstāvja no Eiropas komisijas apspriežot šo jautājumu. Nu, tas nav labi. Tāpēc gribētu lūgt sekretariātu nosūtīt šādu vēstuli komisijai. Tālāk, kas attiecas uz izteiktajiem komentāriem. Brīvā tirzniecība piedāvā priekšrocības visiem, bet pie noteikumu, ka ir konkurētspējīgi noteikumi un nosacījumi. Tādā gadījumā jā, bet tomēr tādā rodas problēma arī sarunās, jo sarunās, protams, jāņem vērā tas, cik dažādas ir pušu intereses, specifika, turklāt jāļauj izteikties pilnīgi visām interesētajām pusēm. Nevar būt tā, ka piekāpšanās ir pārāk um, apjomīga, jo citādi Eiropas lauksaimniecības modelis izzudīs pavisam. Un, ja tā, tad tas taču kādam būs lauksemniekiem arī jāpasaka. Lauksemniekiem tad ir jāsaņem kompensācija par saviem zaudē, par ciestajiem zaudējumiem. Uh, Nu, problēma ir tāda, ka lēmumi tiek pieņemti pavisam citā līmenī. Kā jau teicu, vakar Hanovers samitā, piemēram, um, tā apstiprināta nolēma par sarunu pātrināšanu. Mēs to varam saprast, bet vēlamies taču aizsargāt arī Eiropas lauksaimnieku intereses un nodrošināt zināmas aizsardzības klauzulas šīm interesēm. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un to atkārtoju atkal un atkal. Uh, Apspriedām to politisko grupu sanāksmēs tāpat. Maginas skundze gan ir devusies prom, bet viņa zina to. Mums jāatminās, ka šīs, šīm diskusijām jānotiek politiskā līmenī parlamentā. Mēs taču zinām, cik liberāls ir Šulca kungs attiecībā uz tirzniecības jautājumiem. Nu, lūk, un tāda arī mūsu vēsts ir tik ārkārtīgi daudz nolīgumu, ka, ja tos visus sakombinē un savēl kopā, visa šīs piekāpšanās beigu beigās var novest pie tā, ka būs par vēlu beigās sūdzēties lauksaimniecības komitejas sanāksmēs. Labi, diskusijas par šo jautājumu tiek noslēgtas, grozījumi jāiesūta līdz um, 29. aprīļa pulkstens 12. Un gribu pateikties Maginas skundzei, kas kā jau teicu, devās par 29. aprīlis grozījuma iesniegšanas termiņš, jā. Nu un tālāk. Mums jāatbā, jāatvainojas Jensam Gaieram par to, ka viņam bija jāgaida. Bet varbūt pat labi, ka tā, jo jūs tad dzirdējāt mūsu svarīgās diskusijas attiecībā uz lauksaimniecības sektoru saistībā ar tirzniecības nolīgumiem. nepieciešams atminēties, kādas tad ir lauksaimnieki intereses. Paldies, ka koordinējāt gatavošanos 2017. gada budžeta apstiprināšanai. Jūs sadarbojāties ar Jārkungu no mūsu komitejas, jūs pārstāvat budžeta komiteju. Nu, lūk, došu vārdu līdz ar to mūsu viesim. Lūdzu, kā ierkungs. Vai jārkungs arī ir klāt? Jā. Un tad jārkungs šķiet izteiksies pirmais. Kā jums šķiet? Kā labāk? Dank, ähm, Dank die... Paldies, priekšsēdētāji, par iespēju šorīt uh, Uh, noturēt šo viedokļu apmaiņu par 2017. gada budžetu. Vispirms īs komentārs par uh, konsultāciju situāciju vai sarunu situāciju. Mēs gaidām 2015. gada, 17. gada budžeta uh, projektu, ko komisija publiskos 25. maijā, un tad abām budžeta iestādēm, parlamentam un padomēji. Tā tad uh, būs arī uh, projekti un vadlīnijas, lai uh, varētu uzsākt sarunas. Parlaments ir sagatavojas budžeta komitejā vadlīnijas. Šis process ir gandrīz noslēgts. Tas ir mūsu tāds, var teikt, ka tā ir mūsu ceļa kārte turpmākajām sarunām. Un pēc tam būs arī parlamenta mandāts um, šīm sarunām. Nu, šobrīd ir tāda pauze, jo abas iestādes ir uh, sagatavojuši savas uh, um, nostājas, bet vēl šis uh, projekts nav saņemts. Tagad no šīm sarunu vešanas pozīcijām mēs uh, varētu arī izdarīt secinājums par to, kā šī sarunas virzīt. Vispirms Kopš Lisabonas līguma parlaments uh, sāk, nav tik spēcīgās pozīcijās kā līdz šim. Uh, jo Lisabonas līgumā noteikts, ka jāvienojas vienā lasījumā. Tas uh, šobrīd uh, komisijā ir izšķirošā pozīcija un arī uh, prez, uh, padomas prezidentūrai ir uh, stratēģiska pozīcija. Un pagājuši gadu. Nu, neiedzinoties detaļās, ka tomēr ir uh, atšķirība vai ir jau vienošanās padomē, un tad parlamentam tiek teikts, ka nu neko daudz tur vairs nevar mainīt, jo tas jau ir grūtā sarunās panākt sensitīvs kompromiss, un, un nu, tad iznāk tā, ka mums ir gandrīz vai tikai jāklusē parlamentā deputātiem, bet uh, Eh, pozitīvā pieredze no eh, Luksemburgas eh, prezidentūras. Varam teikt, ka viņi bija konsultējušies ar komisiju un pēc tam apspriedās padomē. Nu, tagad uh, būs tas atkarīgs no Slovākijas prezidentūras, un esmu paredzējis jau tikties ar vēstnieku, lai konsultētos par šiem jautājumiem. Pa, padomas programmātiskais dokuments nav necik daudz sološi, esmu ar to iepazinies un pārdomājis, vai tas vispār nav nepareizais dokuments, vai tas nav 2016. gada budžeta dokuments, bet pirmajās četrajās lapusēs šīs vadlīnijas ir, nu, burtiski tas pats, kas pagājuši gadu, nu, un tad divās pēdējās lapusēs ir tiešām kaut kādi grozījumi. Nu, būtībā divas rindkopas ir mainījušās. Tas nozīmē, ka padome 2017. gada budžeta sarunās uh, balstīsies uz praktiski tādu pašu pozīciju kā 2016. gada budžeta gadījumā, un tas nozīmē, ka komisijas uh, priekšlikumi, ņemot vērā krīzes situāciju, būtu būtiski jāgroz. Tātad kategorijā 3 un 4 ārpolitikā šis uh, rezerves uh, ir pilnīgi jāizmanto, ņemot vērā budžeta uh, rezerves un uh, daudzgad finanšu schēmas rezerves, lai pārvaldītu uh, šo migrānt, migrācijas krīzi, pirmkārt, lai cīnītos pret bēgšanas cēloņiem un arī Sīrijas kaimiņu valstīs uh, sniegtu atbalstītu uh, bēgļus un arī uh, trešajā kategorijā, kas ir iekšliet politika, arī uh, ir uh, būt viss jau izmantots, lai sniegtu atbalstu skartajām valstīm. Tātad šīs, šīs rezerves tagad ir nulle, un tagad ir jādomā par to, vai var pārsniegt robežas, kas ir noteiktas. Tas nozīmē, ka strat, padomu izvēlēsies tādu stratēģiju, un tas arī nekas jauns nav. Tātad komisijas priekšlikumā tiks svītroti maksājumi. Un, nu, protams, tad jāskatās uz kādiem kritērijiem uh, tas uh, tiks darīts un, um, teiksim, varbūt tas tiks svītrots tajās programmās, kur šogad tik daudz nebūs arī šie maksājumi nepieciešami. Un tad mēs strīdēsimies ar padomi par to, kā mēs parlaments raugāmies uz šiem svarīgākiem punktiem un, nu, praktiski trešā daļa parlamenta atbalsta tādu nostāju. Tātad visas tā, šīs krīzes, ko mēs piedzīvojām šogad un ka, ko piedzīvojām pagājušajā gadā, arī turpināsies. Mums nav nekāda, praktiski nekāda pamata uh, uzskatīt, ka bēgļu krīzes cēloņi šajā gadā vai nākamajā gadā mainīsies. Mums ir tāda pat ekonomiskā situācija, eh, negatīva ekonomiskā situācija daudzās dalību valstīs, un mums būs jādomā par to, kā mēs Eiropas budžetu ar eh, izmantojot uh, šos ierobežotos līdzekļus, tomēr varam krīzes pārvaldīt. Uh, līdz 2020. gadam ir noteikti šīs uh, augš, augšējās robežas budžetā un Vairākas dalību valstis pat uh, savulaik apsveic šādu budžetu, kur izdevumi ir samazināti, nevis pieaug, un tagad mēs saskaramies ar krīzēm, un uh, ir šāds budžets, nu, šie, uh, šād, šāds plāns nebija bija paredzēts tikai labam laikam, bet tagad ir uh, dažādas krīzes, budžeta krīze, lauksaimniecības krīze, citas un 2016. gada budžeta grozījumi arī eh, tika mm, sagatavoti, un padomu saka, mēs tagad samazinām maksājumus Un tad arī ir jāveic uh, vidusposma pārskats DSF, nu, bet tad tiek teikts, nu, jā, jāpaskatās, kā tas darbojās, un tad secinājums izdarīsim attiecībā uz nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Bet, um, protams, ir mazas iespējas paredzēt, ka uh, varētu tikt piešķirt papildu līdzekļi. Un uh, par šīm budžeta kategorijām, kuras nevaram no vienas kategorijas pārcelt uz citu kategoriju. Tas var, protams, skanēt patīkami lauksaimniecības komitejas deputātiem, ka nevar ņemt, teiksim, divi no otrās kategorijas naudu, bet tas nozīmē arī, ka nevar uz otro kategoriju līdzekļus pārvietot. Un, un uh, būtībā, ja mēs vēl nebūtu izmantojuši iespējamos instrumentus, tad mēs jau būtu zaudējuši kontroli arī par 2016. gadu budžetu uh, mums bija jāsaskaras ar uh, dalību valstu pretestību tālāk. Uh, š, attiecībā uz daudz gadu, uh, uz šo strateģisko investīciju uh, plānu nav jau šie 8 miljārdi atrasties, 3,3 miljārdi būs 4, uh, bet, nu, uh, situācija ir tāda, ka mums ir tagad jādomā, kā labākā veidā izmantot uh, bud Eiropas budžeta līdzekļus, lai pārvaldītu dažādās uh, krīzes, jo mūsu parlamenta prioritātes nav mainījušās. Mēs vēlamies joprojām novērst uh, Tātad nodrošināt to, ka Eiropas budžets eh, dod ieguldījumu ekonomikas izaugsmē un nodarbinātībā. Un eh, dažādos ekonomikas dokumentos, gadskārtējās izaugsmes dokumentos Eiropas eh, pusgadā, ko komisija mums iesniedz, tā tad ir Uh, jāmaina situācija, lai kaut kā uh, risinātu šīs problēmas, jācīnās arī pret nabadzību un it īpaši uh, stratēģija Eiropa 2020, ierobežojot bērnu nabadzību. Tālāk par šo maksājumu krīzi kas ir mazinājusies pārējot no vienas DSF uz otru, bet šī problēma vēl nav atrisināta. Un, nu, ja ir sega par īsu, var jau pavilkt to uz, uz, pie zoda, bet tad atkal kājas uh, sals, nu, uh, un uh, šīs naudas tomēr uh, vidējā termiņā būs par maz. Un Eiropas politiskie solījumi tiek ignorēti un gal galā maksājumi tiek samazināti. Nu, tā tad ir, teiksim, saraksts, ar pirkumu, pirkumu saraksts, kuri maksā 100 eiro, tiek teiks, nu pēc pēc, bet patiesībā tev būs tikai 75 eiro. Nu tā taču arī nevar rīkoties. Un mūsu diskusijas sākumā jau es iezīmēju, kā šīs sarunas varētu attīstīties, un tagad ar interesi uzklausīšu jūsu teikto. Paldies! Liels jums paldies! Un tagad Jāra kungs. Paldies priekšsēdētāji par, paldies Gā, e, Gājēr kungs par šo ievadu e, runu. Nu, var jau teikt, ka e, tā virzība taisnā taisnā ceļā. Tā mēs varam atrisināt problēmas, bet šoreiz tā tas nav. Būtībā mēs atgriežamies pie 2016. gada pieejas par stabilitāti, kas it kā, protams, ir uh, atbalstām, bet, ja paskatāmies tuvāk, tad parādās problēmas. Gairkungs, jūs jau pamatoti teicāt. Nu, uh, krīze lauksaimniecības sektorā, eh, lauksaimniecībā piena un cūgaļas sektorā mums dzīvi eh, neatvieglo, cenas ir ļoti nokritušās, mums ir jādomā par stabilitāti un eh, arī šīs finansiālās saistības ir jāpilda Mēs uh, norādām atkal, cik lauksaimniecība ir svarīga, pārtiks ražošana ir svarīga un uh, darba vietas šajā uh, nozarē ir jāsaglabā. Bet domājot par vidēja termiņa finanšu plānošanu, tad tomēr maksājumi lauku vidēji tiek samazināti. Protams, tiek solīts eh, darba vietas eh, radīt, tāds ir padoms solījums, un tagad šī politika ir pretruna. Vides programma, investīcija programma eh, reģioniem. Uh, ir jāatbalsta uh, lauksaimnieku ie, ieņēmumu līmenis, bet tāpat laikā tiek samazināts finansējums, kā tas uh, viss iet kopā. Nu, arī uh, iepriekšējos periodos mēs varējām uh, izdzīvot, jo bija tāds uh, kā neliels pieaugums, ņemot vērā inflāciju, bet uh, šoreiz uh, tā tas nav, ir pirmo reizi konstatējams samazinājums. Man, manā savā atzinumā par to es runāšu, uzsvēršu, cik svarīga ir lauksaimniecību un ka mēs neesam apmierināti ar uh, finansējumu samazināšanu uh, lauku videi un ka mums ir uh, ekonomiskā krīze lauksaimniecībā un ka ir nepieciešami jauni risinājumi. Jūsu rezumējums pārskats bija pareizs un es pats uh, vēl uh, rīkošu ēnu referentu sanāksmes, bet, uh, nu, tā tad, um, nu, vienmēr ir tā, ka dalību valstis pasūta kaut ko, bet, kad ir jāmaksā rēķins, tad viņas vairs nav klāt. Tā tas nevar būt. Un jūs arī aprakstījāt šos uh, pagātnes problēmu, kas joprojām mūs skar. Nu, tur var kaut kā piekoriģēt ar dažādām programmām, kuras ir, uh, teiksim, uh, grūti iedarbināt, un tad šis finansējums tiek samazināts, un it kā pēc tam atkal atdots atpakaļ, bet, teiksim, ja finansējums netiek izmantos, tad tas uh, nonāk atpakaļ pie dalību valstīm, bet kā tad ir beigās, ja nav šie rēķini samazināti, tad ir nepieciešama jauna nauda, un es domāju, ka parlamentam arī ir jāpauž savs uh, viedoklis, lai šāda situācija neatkārtotos, lai budžeta jautājumos būtu skaidrība un uh, uh, godīga pieeja. Protams, mums ir arī jāatzīst, ka ir nepieciešama elastība, lai ņemtu vērā jauno ekonomisko situāciju. Paldies vārds Hauslinkungam. Paldies par uh, to, ka ievadījāt mūs šajā tematā. Nu, mēs visi esam vienisprātis eh, tas, ka šis eh, budžets, eh, kāds mums ir, neatbilst vairs jaunai situācijai, jo tā ir mainīsies. Un kā Gairkungs norādīja, krīžu skaits jau nesamazināsies, arī nav visi rēķini apmaksāti. Jautājums, kā parlaments uh, risinā šo situāciju, kad ir nepietiekams finansējums, e, ir e, doti solījumi, kurus mēs tagad nevaram pildīt. Vienmēr e, tiek vainotas dalība valstis, kas ir atbildīgs par šo situāciju, tīpaši viena dalība valsts, ko, nu, kolēģi pārstāv tā tad. Uh, Vācija uh, ir uh, nu, panākusi to, ka šis budžets ir uh, samazināts. Un tad arī varbūt vajadzētu uh, šo federālo, Vācijas federālo valdību nu, mēģināt vēst pie veselā saprāta, sakot, ka ar šādu finansējumu uh, nepietiek, bet tad arī citām dalību valstīm jāizdara spiediens uz uh, Vāciju par to, ka ir jāved jaunas sarunas par daudzgadu finanšu schēmu. Nu, protams, uh, uh, kā var aizstāvēt tāds kompromiss, kuri, kā visi zina, nedarbojas un parlamentam vajadzētu vienreiz uh, rīkoties uh, nopietni un pateikt, mēs neatbalstam, mēs nepiedalāmies, jo uh, tā vienkārši tas tā ne, nevar darboties. Nu, vajadzētu referentam pateikt, mēs nepiekritīsim šādam budžetam, jo tas nes, nespēja darboties. Nu, ja priekšējā reizē mēs nu, tomēr piekritām, teicām, jā, ka nu, nebūs jau viegli, bet, bet beigās piekritām tomēr, bet varbūt nevajadzēja tā darīt. Uh, thank you very much. Um... Paldies, Flanagana kungs. Um, daudz kas jau tika pateikts Vēl gribēju piebilst vēl dažas lietas. Viens, pirmkārt, ir jāuztur budžets. Faktiski, jo droši vien, ka mums būs mazāks budžets, bet ir jāsaglabāt, jāmēģina saglabāt to pašreizējā apmērā. Lauksaimniecības jomā ir attiecīgi jāpalielina budžets, jo nav godīgi, ka politiķi pieņem lēmumus par sankcijām, bet nepadomā par visām sakām, kas var rasties. Un Tāpat arī ir jāaizsargā tirgi. Lauksaimnieki nevar konkurēt ar lētām importa uh, lauksaimniecības precēm. Uh, izskanēja, ka tirzniecība jau sniedz labumu visiem, bet realitāte ir tāda, ka, ka ASV var pārdot krietni vien vairāk lielopu gaļas nekā mēs, un ja mēs nesāksim to pēkšņi vairāk patērēt, tad šajā konkurences situācijā mēs zaudēsim. Bet, nu, faktiski vienīgais risinājums, kā mēs varētu uzvarēt šajā situācijā, ja mēs uh, strauji pieņemtos svarā un ēstu krietni vairāk. Un ir arī līdzsvara trūkums, tad šādai augstu izmaksu ekonomikai un lauksaimniekiem tajā lūk konkurēt ar zemu izmaksu ekonomikas ražotājiem. Faktiski tiek sagaidīts, ka lauksaimnieki strādās par velti, bet uh, cilvēki pārējos uh, šajos ķēdes posmos uh, saņems daudz naudas. Mēs visi šeit uh, saņemam vairāk kā 100 tūkstoši gad, eiro gadā, mēs pārstāvam it kā lauksaimnieks, bet paši lauksaimnieki saņem faktiski neko, un situācija ir ļoti nom nomācoša. Mums ir jādomā, kā šādu situāciju labot. Mums ir jāaizsargā tirzniecība, kas jau mums pašlaik notiek, tas ir prioritāri risināms jautājums. Paldies! Paldies! Uh, Noihlas kundze. Uh, Paldies, Gaira kungs! Paldies par šiem ļoti skaidriem paziņojumiem par budžetu. Jā, jūs sniedzāt tādu ļoti atklātu un godīgu paziņojumu. Un man ir jautājums, kas būtu adresēts arī Jāra kungam. Piensēmnieku un cūko pie, viņu nozars ir pieprasījuši papildu atbalstu, papildu finansējumu. Tas viss ir saistīts ar embargo, protams. Bet jautājums ir šāds, vai ir reāli uh, šīm nozarēm piešķirt papildu finansējumu. Jāra kungs eh, jau izteicās, es varu saprast viņu teikto, varu to atbalstīt, bet tagad mums šodien ir pievienojies Gaira kungs. Es gribu uzdot jautājumu, cik reāli būtu saņemt uh, vai piešķirt papildu finansējumu. Mums ir jābūt godīgiem pret saviem balsotājiem. Paldies! Eh, Zanīkungs. Paldies, priekšsādātāji. Manuprāt, šis ir visinteresantākais budžeto, budžetāro jautājumu, jautājums. Un ko mums darīt ar a, tad, budžetu lauksaimniecības jomā? Mēs varam runāt par daudziem un dažādiem punktiem, bet viens no lielākajiem draudiem tuvākajos gados, tā skaitā arī nākamajā gadā, ir nacionalizācija vai eh, renato, renacionalizācija, ko veids dažas eh, dalība valstis, eh, reaģējot uz kopējā lauksaimniecības budžeta trūkumiem. Par spīti visām lielajām problēmām Eiropā ir lauksaimniecības milzis, mēs esam lauksaimniecības finansējumi tāds milzis, un, bet uh, politiskā ziņā varbūt drīzāk varētu sevi saukt par punduriem. Uh, Bet kā likuma veidotājiem mums ir jābūt pilnīgai skaidrībai par lauksainīcības nozari 2017. gada budžetā. Lauksaimniecības nozares ietekme lauku reģionos uz nodarbinātību un pārtikas nodrošināšanas jomu ir neapšaubāma, un tas mums ir jāapturprātā darot savu darbu. Ja runājam par daudzgadu plānošanu, kas arī ir svarīga, uh, Mums ir jānodrošina, ka piešķirtais lauku budžets saglabāsies pašreizējā līmenī, un tur jāiekļaujas arī nacionālajai aploksnai, ko, kas tiek pieminēta arī sākuma komentāros. Tiešie maksājumi tiks mm, ietekmēti, ja saņemsim šo eh, samazinājumu priekšlikumu par aptuveni 1,6%. Esmu pārliecināts, ka par to notiks uh, asas debatas par iespējamo samazinājumu un par, gan arī par tiešo maksājumu efektivitāti. Krīzes rezerve varētu būt liederīgs instruments, bet ir labi jādefinē arī īstenošanas instrumenti. Atzinumā mums ir jādomā par neizmantoto piešķīrumu daļu, ir jādomā par to, kā at, atgriezt šo neizmantotos līdzekļus KLP budžetā. Tāpat arī runājot par schēmu, kas ir īstermiņa risinājums, bet nespējas atrasināt problēmas ilgtermiņā. Un vēl institucionālās izmaksas. Es domāju, ka tālākas institucionālas nodarbinātības samazinājums varētu būt bīstams, piemēram, ja šie samazinājumi notiek kontroļu jomā. Atbildību pārnese. Piemēram, ģeogrāfiskos indikātors te ir plānos nodot aģentūru pārziņā, nevis ģenerāldirektorātu pārziņā, bet šādi priekšlikumi būtu rūpīgi jāizskata. Manuprāt, visi uzdevumi, kas saistīti ar pārtiku, ir jāsaglabā lauksaimniecības ģenerāldirektorāta līmenī. Un vēl tāds plašāks jautājums Tas ir tad nodokļu harmonizācija un šāda procesa budžetārā ietekme ir jāapsver un to vajadzētu arī pieminēt vismaz kā tādu atsauces punktu. Gaidīsim komisijas priekšlikumu maija beigās un, protams, sagaidām, ka mūsu sadarbība visā procesā būs auglīga. Lielas paldies! Kaputo kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau arī citi kolēģi šajā diskusijā teica, mm, arī es pilnīgi piekrītu, ka lauksaimniecība ir ārkārtīgi svarīga izaugsmē, lauku attīstībai. Un tā arī nodrošina uh, līdzsvarotu pārtikas situāciju pasaulē. 2017. gada budžets ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs nevēlamies redzēt nekādus samazinājumus eh, izdevumos lauksaimniecībām. Eh, lauku ekonomikas diversifikācija ir ļoti labvēlīga produktu daudzveidības nodrošināšanā tā ir svarīga joma, kur tērēt līdzekļus. Vēl kāds svarīgs izaicinājums ir cenu svārstības. Mums ir nepieciešams padomāt par efektīvu rīcību, lai varētu mazināt cenu svārstību ietekmi uz lauksaimniecību ieņēmumiem. Ir nepieciešami inovatīvi modeļi, kas ļautu risināt problēmas, ko rada cenu svārstības lauksaimniecības tirkumu Un nobeigumā ir jāatrod papildu finansējums piena sektoram un arī augļu un dārzeņu sektorai, lai palīdzētu tām mazināt problēmas, kas radās pēc krīzes un Krievijas embargo rezultātā. Paldies, un Eiropas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Man bija liels prieks dzirdēt to, ko teica Gāja kungs šodien. Jautājumi, par ko šodien runājam, nevienmēr sakrīt ar mūsu kompetenci, bet gribēju skaidri pateikt, kādēļ nedrīkstam paciest nekādus tālākus samazinājumus un kādēļ ir jāmeklē jauni līdzekļi lauksainicības nozarei. Visu pirmām kārtām jūs jau noteikti ļoti labi zināsiet, ka Eiropā kopumā, bet arī atsevišķās dalībvalstīs, jo īpaši ir ļoti mm, liels nabadzības līmenis lauku reģionos. Tujies palikuši dzīvo tikai veci cilvēki, jo jaunieši dodās projām. Un, ja budžetā neko nemainīsim, arī situācija pēc 10-15 gadiem nemainīsies. Es domāju, ka nākotnē saskārsimies ar milzīgām problēmām, ja mm, nepadomāsim par tālajošiem plāniem. Nodarbinātības, ne, bezdarba līmenis lauku reģionos ir uz pusi lielāks nekā pilsētās, un arī ienākuma līmenis ir krietni vien zemāks laukos nekā pilsētās. Un no mm, kādiem pragmatiskiem apsvērumiem nav nekāda iemesla palikt ciematos laukos, pabeidzot skolu, gluži vienkārši uh, Eh, pamatotāks šķiet pārcelties uz pilsētu vai doties projām no valsts kopumā. Ja mēs neatrisināsim šos jautājumus, tad uh, iekšējā migrācija tikai uh, eh, saasinās problēmu. Jūs jau pareizi arī pateicāt, ka mums ir Pirmkārt jāatrisina krīze. Nu, pēc gada, gada pusotra vēl joprojām esam krīzes situācijā un nekas nav uzlabojies. Situācija tikai pasliktinās. Mēs jau visu ļoti labi zinām, no kurienes šī krīze nāk, un tas ir nozīmē, ka zinām, kā to risināt. Mums ir jāgriežās vai nu pie, eh, tad jāatsakās no šī regulējuma, vai arī jāplāc papildu atbalsts. Tas jau nebija lauksaimniecības sektors, kas izraisīja Ukrainas Krievijas frīzi. Tas nebija lauksaimniecības sektors, kas noveda pie Krievijas embargo un visām izrietošajām sekām, bet lauksaimniecības sektors ir kļuvis par upuri šai situācijai. Tad lauksaimniecības sektors krīzi neizraisīja, bet ir ir tieši tās upuris. Mums ir jāparedz papildu finansējums lauksaimniekiem piena nozarei. 3,5 miljardi eiro tika atrast, lai risinātu migrācijas krīzi. Varbūt arī šajā jomā mēs varētu atrast jaunu finansējumu. Varbūt mēs pat varētu palīdzēt sniegt atbalstu imigrantu nometnēm, piešķirt svaigus produktus, sieru, sviestu vai citus. Nu, un tas varētu būt jauns un diezgan liels tirgus. Mums ir jāmeklē gan lielāki, gan mazāki pasākumi. Ir jāsaprot, ka mūsu lauksaimniekiem ir jāsajūt droši, jāiejūtas drošībā. Viņi nevar redzēt, ka m, mm, Eiropas Savienība viņus ir pametusi novārtā. Paldies! Paldies! Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan tässä kiittää. Takols kungs. Paldies priekšsēdētāji. Vēlējos pateikties Jāra kungam par uh, visaptvarošo un līdzsvaroto uh, atzinuma projektu par 2017. gada budžeta priekšlikumu. Ir pieminēti daudzi svarīgi aspekti ir uzsvērta lauksaimniecības nozīme un par, tiek runāts par līdzsvaru trūkumu pārtikas ķēdē, kurā m, mm, ražotāji ir sliktākā situācijā nekā citi ķēdes posmi. Un vēl viens svarīgs vēstījums ir par to, ka nepieciešams saglabāt pašreizējo budžeta apmēru krīzes situācijā. Es gribētu uzsvērt, ka mm, šim budžetam vajadzētu palikt kā minimums pašreizējā budžeta apmērā. Runājam par citām subsīdijām, piemēram, piena nozarē vai gaļas nozarē vai citās, tādas ir jāparedz, lai mazinātu krīzes sekas. Sagatavojot jauno budžetu, ir jāpatur prātā, ka jāsaglabā procedūru konsekvence, jo īpaši lauksaimniecības jomā Ja runājam par atteikšanos no kvotām, uh, Tas bija pozitīvs lēmums. Tagad jautājums ir par to, ka no vājākām ražošanas uh, teritorijām, vājākiem reģioniem, uh, ka tie ir nelabvēlīgākā situācijā pēc šo lēmumu pieņemšanas. Nu, tas apdraud lauksaimniecības kā dzīvotspējīga uh, ražošanas procesa pastāvēšana apdraudēt visā Eiropas Savienībā. Ir jādomā par līdzvērtīgu uh, sadalījumu, lai izvairītos no koncentrēšanās, koncentrācijas, kas apdraudētu Eiropas Savienību kopumā. Uh, Man ir uh, daži grozījumi, ko gribētu piedāvāt šim atzinumam, bet kopumā uzskatu, ka uh, Jāra kunga atzinums ir labs un var tam, varam to atbalstīt. Paldies! Tie arī visi runātāji manā sarakstā, un tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Haislaru kungam. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Mm, protams var dot tikai provizoriskus priekšlikums, kā jau referents teica, tad formāli priekšlikums tiks prezentēts 25. maijā. Tad pirmais vēstījums ir vēstījums pār stabilitāti. 2017. gada budžeta a, aplēses mēģina tad izpildīt visas KLP vajadzības par tiešajiem maksājumiem. Nu, nu jau esam otrajā īstenošanas gadā, esam sasnieguši uh, attiecīgo ātrumu, runājam par tirgus pasākumiem. 2017. gadā paredzam mazāku naudas apjomu nekā 2016. gadam, un tas ir tādēļ, ka šim, šai 500 miljonu eiro pakotnē ir sava ietekme uz 2016. gada budžetu, un uh, vismaz Mm, šajā brīdī varu teikt, ka 2017. gadā finansējums paredzēts mazāks. Augļu un dārzeņu nozarē. Eh, komisija apsver iespēju pagarināt pasākumus, eh, kamēr vien netiek atcelts Krievijas embargo. Un vēl, eh, kas būtiski mainīs lauksamniecības budžeta struktūru 2017. gadā, uh, ir piena nodevu izdošana līdz 2016. gadam. Tas bija ļoti būtisks papildu ieņēmumu avots budžetam, un tas pēc kvotu sistēmas izbēgšanās pazudīs 2017. gada budžetā. Kopumā sagaidām, ka KLP budžets būs, būs zem daudz gadu finanšu ietvara šiem um, apakšgriestiem. Mēs zinām, ka tika noteikti uh, līmeņi un lauksaimniecības budžets būs zem tā. Varbūt būsiet jau redzējuši priešlikumus finanšu disciplīnai, kas tiks pielāgoti tikai uh, lauksaimniecības krīzes rezervēm, jo pašlaik uh, nav bijušas vajadzības pat lauksaimniecības. Uh, atcerēsieties, ka paredzētais apjoms bija 450,5 miljoni. Saistību piešķīrumi tiks salākoti ar uh, 2017. gada noteiktajiem grieztiem daudzgadu finanšu ietverā. Ir paredzēta pārklāšanās ar jauno programmēšanas periodu, uh, bet tajā pašā laikā būtiskas summas tiks atmaksātas dalību valstīm par iepriekšējā programmēšanas perioda noslēgšanu. Un tad sāk sagaidām, ka nākamais būs, gads būs izaicinājumi pilns gads. Un, zinām, ka būs sīkāks detaļas 25. mājā, kad tiks prezentēts budžets. Un vēl dažas lietas, kas varbūt bija svarīgas parlamentam par pilotprojektiem sagaidām, gaidām parlamenta sārakstus, kā jau katru gadu, lai varētu noturēt informētu diskusiju un dialogu par pilotu projektiem. Lielas paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu Gējera kungam. Paldies, priekšsēdētāji, es nevaru eh, visus eh, izskanējušos apgalvojumus komentēt. Jūs arī komentējāt eh, kolēģi Jāras atzinumu projektu vietu šajā komitejā, bet es varu teikt, kur manus, manuprāt, jūs varētu dot būtisku ieguldījumu Eh, šajās eh, diskusijās. Jautājums, vai teorētiski pastāv iespējas eh, palielināt uh, budžeta apjomu. Tas nav atkarīgs no gadskārtējām budžeta sarunām, bet gan uh, runa ir par div, šī DSF vidusposmu pārskatu, kas ir jāveic līdz 2020. gadam, par to šobrīd vēl tiek domāts. Dalība valstis eh, arī apspriež ir bijuši semināri Berlīnē un daudzi jautājumi tiek izdiskutēti eh, padziļināti un eh, man par pārsteigumu arī atklāti Nu, var, protams, nelielas cerības lolot, lolot, bet galvenais ir atkarīgs no tā, ko piedāvās komisija gada beigās attiecībā uz DSF vidusposma pārskatu. Nu, tagad, protams, komisija vēlas būt atturīga, domājot par Britu referendumu, par budžeta um, diskusijām šobrīd, uh, lai tos neietekmētu, un varbūt mums tad vajadzētu izmantot šo situāciju, lai noteiktu pareizās prioritātes Eiropas Savienības budžeta izvērtētā un uh, vēl arī pārdomāta, uh, ko mēs atbalstām pamatos. Un jautājums arī, vai Eiropas Savienībā ir pareizā budžeta sistēma. Un uh, šeit ir runa par pašu līdzekļiem, kuru nepietiek. 80% uh, budžeta veidot dalību valstu iemaksas, un uh, tik ilgi, kamēr šī situācija pastāvēs, būs arī iespēja dalību valstīm tad uh, vai nu ideoloģiski, vai uh, pēc uh, citiem kritējiem balstoties pieņemt šādus lēmumus. Nu, mēs budžeta speciālisti uh, negribam šoreiz diskusijā uh, pārāk iesaistīties par, eh, par šiem pašu līdzekļiem, bet pagaidīsim, ko ierosinās Monti grupa. Tāpat ir arī jautājums par nesamaksātiem rēķiniem. Nu jā, tādi būs šobrīd dalību valstis un arī e, Vācija. Nu, arī tā e, aizkulisēs e, rīkojās, nu, protams, komisija uh, cenšas samazināt nesamaksāto rēķinu apjomu, un tad atkal sanāk uh, vēstnieki un saka, nu kas tad ir tiem 20 miljārdiem nesamaksātiem rēķiniem, un tad atkal ir šīs svārstības, mēs to analizējam, un, uh, nu, prognozes ir uh, tādas, uh, kas liecina par to, ka problēma turpināsies, ka ir situācija tāda pati, kā bija iepriekšējā plānošanas periodā. Tālāk par, nu, šeit, protams, var būt uh, domstarpības sociāldemokrātiem, kristīgiem demokrātiem, bet tagad ir šī lielā koalīcija. Nu, 2013. gadā bija krist pamatīgi liberālā koalīcija, kura toreiz eh, paziņoja, ka Eiropas Savienībai tagad ir jāsāk taupīt, jo, bet daudzi cilvēki arī nezin, kā tiek tērēts Eiropas Savienības budžets, un es eh, pusi sava darba laika veltu tam, lai skaidrotu plašsaziņas līdzekļos, kā kā, kā šie līdzekļi tiek tērēti, bet tagad būtībā ir samazināts budžets, ir tāda kā, nu, gandrīz vai atombumba palaista. Un ja netiks uh, panākta vienošanās par budžetu, tad būs tās provizoriskās 12 daļas. Tātad katram mēnesim 12 daļa no iepriekšējā gada budžeta. Nu, nu teiksim, lauksaimniecības uh, komitejā tas būtu pieņemami, bet ir citas, uh, bet ir jāuzklausa arī citas padom uh, komitejas, un ja visas būs ar mieru, tad mēs, protams, varam šo galie, galējo ieroci izmantot, bet uh, bet parasti ir nostāja tāda, ka, nu, saka, ka to tomēr nevar pieļaut, jo ir tik daudzas svarīgas uh, lietas, bet, nu, jautājums, vai lauksaimniecības uh, politikā jūs izturēsiet šādu situāciju? Nu, tad rīkosimies, bet ja jūs sakat nē, tad arī nevajag uh, izvirzīt šādas prasības, neapzinoties, kāda būs uh, situācija. Un nu, no līguma viedokļa šī situācija tik patīkama nebūs. Bet tagad runājot par DSF, nu, mums ir jāizvērtē, vai tas viss darbojas vai nedarbojas, un mums ir arī jārūpējas dalību valstīs, lai situāciju censtos labot. nu, ar uh, kolēģi prognozes ir uh, sarežģītas. No vienas prota, puses, protams, lauksaimniecības nozarē ir rezerves, ir iespējams uh, piešķirt vairāk līdzekļu, bet no otras puses padome centīsies iet taupīt uh, līdzekļus tur, kur ir paredzēti lieli maksājumi. Pagājušajā gadā tas bija, uh, tā bija reģionālā politika. Bet, nu, varam jau teikt, ja ir paredzēts uh, lielāks samazinājums, tad mēs neatbalstam šādu nostāju. Bet, nu, es nezinu, kāda būs situācija šogad, nevaru konkrētu šo jautājumu atbildēt. Nu, nevar arī pilnībā izslēgt, ka kaut kas tāds varētu notikt. Nu, protams, lai varētu jau teikt arī tādas lietas, kas uh, patīk klausītājiem, bet nu nesmu gatavs uh, tā rīkoties. Bet es uh, varu teikt, ka jūs teiktais ir pamatots attiecībā uz otro pīlāru bet eh, tāpat laikā situācija nav tik viennozīmīga, jo lauku attīstības maksājumos jau gadiem ir augsts eh, kļūdu līmenis, un šī situācija, tātad šī sistēma nedarbojas tik labi, šeit var būt dažādi cēloņi, varbūt regulējums ir pārāk sarežģīts, un mums deputātiem jāpadomā, kā mēs varētu darīt, lai vienkāršot šos noteikumus dažkārt uh, atbildīgās iestādes dalību valstīs nestrādā kā, kā vajadzētu, jo šeit šis otrais pilārs ir dalītās atbildības joma, tā tad uh, ir daudz kas atkarīgs arī no reģioniem, arī šī kontrole. Nu, uh, Es konsultējos ar uh, kolēģiem visās uh, komitejās, un tad man vienmēr izskan pārmetumi no IKR e un e, FDD par to, ka nepareiz tiek iztērēt uh, Eiropas nodokļu maksātāju nauda. Un, teiksim, Britu deputāti Uh, nu, varētu arī uh, paskatīties, kā tad eh, notiek eh, apvienotā karalistē. Tur saskaņā revīzijas palātas datiem šis kļūda līmenis ir īpaši augsts. Nu, ko es gribu teikt, mēs, protams, varam pieprasīt vairāk naudas eh, lauku attīstībai, bet tad Eiropas parlamentam ir jārūpēs par to, lai šis uh, Uh, šis, šī nauda tiktu atbilstoši izmantot, jo šobrīd šis kļūdu līmenis ir ļoti augsts. Un tāpat mums ir arī jāparunā ar dalību valstu politiķiem par to, kā šī kontrol, kā kontrols mehānismi darbojas dalību valstīs. Un uh, Es atbalstu šo ideju par lauku attīstību, un kolēģis Raupe norādīja, cik svarīgi lauka attīstība ir, lai uh, veidotu darba vietas. Bet, nu, no otras puses, šādā sistēmā, kas ir kļūdu apsēsta, ir grūti panākt papildu finansējumu piešķiršanu. Nu, Georgijos kundze, mums. Uh, uh, uh budžetu komiteja uh, stāsta, ka šī humanās palīdzības nauda tiek tērēta, lai pirktu Eiropas pārtikas produktus un ka tas nāk par labu lauksaimniecībai, bet mums ir, tātad mums ir jādomā arī par to, kā gudri to visu organizēt Nu, vēl noslēgumā es uh, gribu teikt, ka būs sarežģīts sarunas par budžetu, un es ceru tomēr uh, uz tādu izdevīgu risinājumu un rēķinos ar jūsu komitejas atbalstu. Paldies! Paldies! Saka priekšsēdētājs Jāra kungs varētu komentēt arī par referenta teikto par kļūdu līmeni otrajā pīlārā attiecībā uz naudas uh, izlietojumu. Vai e, šī situācija ir pārspīlēta, vai arī man nav, teiksim, pieejami visi dati par naudas e, izlietojumu, jo, manuprāt, e, šis kļūdu līmenis pastāvīgi pazeminās. Hauslinkungs. Jā, īsi, lūdzu. Pavisam īsi. Ja es pareizi saprotu sapratu referentu teikto, tad vai nu mēs uzdrošināsimies vai neuzdrošināsimies uh, nonākt līdz šādam konfliktam. Bet, nu, budžets ir nepietiekami finansēts. nu, ja, teiksim, tiek piešķirt apsolīts finansējums un pēc tam naudas nav, nu tā, tas ir eh, negodīgi. Nu jā, protams, uh, ir bailes no tādas situācijas, ka mēs tad saņemsim tikai daļu no pagājušā gada finansējuma, bet, nu, tomēr ir jābūt skaidrai nostāja. Otrs jautājums neiedziļināšos detaļās. Uh, mums bija debates par brīvās tirzniecības nolīgumiem un vispār kādu daļu Eiropas Savienības budžeta veido muitas nodevas vēl. Un tad mēs vēl noslēgsim TTIP, tad arī vēl zudīs noteikti ieņēmumu daļa, vai tā būs vai nē. Atbild aptuveni 12 procenti Eiropas uh, budžeta ieņēmumu ir uh, muitas nodevas, un ja būs šie brīvās tirsniecības nolīgumi, tad uh, šie ieņēmumi pazudīs. Nu, protams, ir šīs brīvās tirsniecības nolīgumi, bet tad tas ir varbūt arī pamats teikt, ka mums ir nepieciešama diskusija par uh, pašu līdzekļiem, par jauniem ieņēmumu avotiem, jo muitas ieņēmumi samazinās uh, pēc brīvās tirzniecības nolīguma noslēgšanas. Un līdz ar to šī uh, situācija sarežģījās, bet uh, mums arī ir tātad no juridiskā viedokļa situācija ir tāda, ka mēs budžetu varam noraidīt tikai tad, ja parlamenta lielākā daļa uzņēmas atbildību arī par uh, katru uh, noteikto jomu. Un, un Nu, mēs piedzīvojām eh, ļoti tādu skumju situāciju pirmajā trijālogā, kad eh, mēs saskarāmies tādu kā mūri dalību valstu attieksmē, kuras nevēlējās neko dzirdēt, bet, nu, eh, tad mums jādomā, ko darīt, un, protams, ir atbildīgām komitejām tad jāpieņemam lēmums. Tālāk priekšsēdētājs jautāja par informāciju attiecībā uz lauku attīstību, nu saskaņā ar uh, revīzijas uh, palātas datiem ir veikti daudzi pētījumi par līdzekļu izmantošanu lauku attīstībai. Nu, es uh, aicinātu jūs sarīkot šādu diskusiju, tas būtu ļoti labi uzklausīt ekspertus. Paldies! Jā, mēs uh, tis, tiksimies ar revīzijas palātas locekļiem un apspriedīsim par to, kā labāk izmantot līdzekļus. Jāra kungs, man ir trīs virsrakstā, tad ir jābūt uh, atbildībai, jāmaksā rēķini dažkārt ir tāds kā rituāls. Mēs sakam, dalību valstiem ir jāsamaks, jāsrot līdzekļi, lai samaksātu nesamaksātos rēķinus. Un nav pieņemams, ka vienkārši viss tiek novirzīts uz vēlāku laiku, bet, nu, beigu beigās mums uzkrājas milzīgs nesamaksāto rēķinu apjoms. Un mums tad būs jānoraida šis budžets, jo pretējā gadījumā situācija nekādi neuzlabosies un mums būs ar to jāsadzīvo. Protams, mēs uh, vēlamies atbalstīt lauku attīstību, jo ja to neatbalstīs uh, mūsu komiteja, kas cits tad to darīs. Protams, kohēzijas fonds ir arī būtisks, bet dažkārt šķiet, ka lauka attīstība tiek uztverta kā kaut kāda lieka greznība. bet šeit ir arī subsidiaritāte un uh, dalību valstīm ir arī uh, jāpielāgojas, jārod kompromis tālāk par kļūdām. Mēs zinām, kāds ir uh, šis, šis problēmas, kļūd, kas rada šādu kļūdu līmeni. Tā tad ir korupcija diezgan plaši izplatīta un šeit jābūt nulles tolerancei. Uh, Tāpat varbūt, ka lauksaimnieki eh, jaunajās eh, dalību valstīs eh, netiek galā, un arī šie noteikumi ir pārāk sarežģīti un neizpildāmi. Teiksim, ja ir nokavēts termiņš par vienu dienu, tad tas uzreiz tiek uzskatīts par kļūdu, un līdz ar to mums būtu jānošķir kon, korupcija un vienkārši labticīgi pieļautas kļūdas. Nu, ja ir 16% šis kļūdu līmenis, tad jānoskaidro, kur ir korupcija, kur ir vienkāršas kļūdas. Mums jāņem vērā arī tas, ka. Uh, Eh, kā cilvēki vispār šos noteikumus var īstenot. Tādēļ mums vajadzētu analizēt eh, šīs kļūdu rādītājus un censties vienkāršot noteikumus un eh, palīdzēt izvairīties no tādām lapticīgām kļūdām un mums jācīnās būtu, būtu pret korupciju. Protams, vienmēr šīs divus elementus ir grūti nodalīt un uh, Un mēs vienmēr esam tādā neārtā situācijā attiecībā uz šīm kļūdām, bet šis kļūdu līmenis jau neatspogļo reālo situāciju. Re, revīzijas palātē, protams, patīk visādi skaitļi un rēķināšana. Un tad, protams, tiek uzvelts gājers. Es vienkārši gribu teikt, ka ja ir tik augsts kļūdu līmenis lauka attīstībai, tad dalību valstis aizbildinoties ar šo kļūdu līmeni vienkārši atsakās piešķirt finansējumu. Jāra kungs, nu, mums vajadzētu tiešām izmeklēt, kādas ir šīs kļūdas, un, manuprāt, šīs kļūda līmenis neatspogļo reālo situāciju. Otrais komentārs. Esmu pateicīgs par uh, šo pirmo priekšlikumu par to, ka tas tik pozitīvi uzņemts un uh, grozījumu iesniegšanas termiņš tā tad ir otrais mājas, nevis ceturtais, piektais, kā tika teikts. Uh, un 24. maijā būs ēnu referentu sanāksme, un tādēļ aicinu ierosināt tādas labas idejas, lai mēs varētu sagatavot Uh, šo dokumentu, un tad balsojums notiks 20. un 21. jūnijā. Paldies! Dziękuję bardzo panom posłom. Paldies. Wrócimy tam. Paldies, paldies, dāmas un kungi. Pie jūsu komentāriem atgriezīsimies tajā brīdī, kad notiks diskusijas arī ar revīzijas palātu. Jo, protams, ka problēma ir arī šai metodoloģijā, kā tiek definēts šis kļūdas līmenis. Grozījumi jāiesniedz līdz 2. maijam. Paldies Gaieram, Gaier kungam vēlreiz. Lai jums veicas, darbs nav viegls. Un, protams, ka tas nāks vienlaicīgi ar vidustermiņu pārskatu vismaz lielākā daļa, bet nu cerams. Cerams, ka noslēguma daļa būs labāka nekā šī procesa sākums. Nu, pēdējais darba kārtības punkts šodien darba kārtībā, nu vismaz rīta pusē, tūlīt būs izskatīts, bet pēcpusdienā lūdzu ierotieties saulēcīgi, mums ir ļoti daudz darba vēl ko darīt pēcpusdienā. Šobrīd beigsim sēdi, esam beiguši darbu mazliet agrāk, bet pisanych, w cudzysłowie, nielegalnych vin. Vienkārši ierodieties precīzi un atcerieties lūdzu arī par šo nelegālo vīnu nogaršošanu, kas mums pagaršota. Nu, faktiski mums viņa acīm redzot ir jānogaršo un jākonstatē, vai viņi ir labi, kāpēc tad, ja viņi ir vispār šeit, ja viņi ir nelegāli. Nu, lai kāds arī nebūtu, 12.30 janmājas ēkā pie mm, kafejnīcas ieejas, nu, lūk, tāds atgādinājums, bet, nu, droši vien jau, kas esat sen saņēmuši šo informāciju. Līdz ar to sanāksme ir noslēgusies. Liels paldies visiem, kas bija šeit. Eh, Priekšsēdētāji. Tas ir eh, vīns, tas nav slikts vīns, tās ir vīna šķirnes, vīnogu šķirnes, kas Francijā vairs netiek audzētas, bet vīns nav slikts.